Okay, colleagues. Good... Labdien, kolēģi! Labdien visiem! Sveicu arī mūsu īpašos soļus. Sāksim tagad sēdi. Pieņemsim darba kārtību, ja nav nekādu iebildumu. Šodien ir paredzēts tulkojums 16 valodās. Uh, grieķu valodā var tikai izteikties, tikai pasīvs tulkojums. Uh, notiek arī pārraide, un šī ir bezpapīra sēde. Komentāru nav, tāpēc pāriesim uzreiz pie mūsu uzklausīšanas tēmas. Sveicu Bato kundzi, kas ir Franču parlamenta referente ilgspējīgas attīstības un enerģētikas jautājumos. Viņa ir Franču Nacionālās asamblējas dalībniece. Katrīna Žādēna ir Dieselgate komisijas vadītāja Beļģu valdībā. Ian Stewarts pārstāv uh, apvienotās karalistes parlamentu un Herberts Bērens uh, vada piekto izmeklēšanas komiteju Vācijas Bundestagā. Es domāju, ka runāšu visu komitejas locekļu vārdā. Sveicot jūs šeit, esam ļoti priecīgi par to, ka jūs ieradāties. Tas nav nekāds uh, priecīgs uh, atgadījums, jo par iemeslu tam ir nopietns skandāls Eiropas autorūpniecībā. Tas skara ne tikai rūpniecību, bet arī patērētājus un politikas līmeni. Un es uzsvēršu, ka šodien mums ir ļoti īpaša sanāksme, jo ir pārstāvēta ne tikai Eiropas Savienības izpētes komiteja, bet arī četras nacionālās komitejas, kas strādā pie šīs pašas tēmas, un mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem un mācīties citam no cita. Salīdzināsim arī mūsu sasniegtos rezultātus. Francijas, Beļģijas un apvienotās karalistes komitejas ir jau pabeigušas savu izpēti un publiskojušas ziņojumus. Vācijas Bundestāgs tika izveidots tikai šī gada jūlijā, un uh, izmeklēšana vēl turpinās līdz nākamā gada martam. Aptuveni tā pašā laikā arī mēs pabeigsim darbu. Tagad sāksim diskusiju, un es uzreiz došu vārdu mūsu Pirmie runātāji, tad uzklausīsim tagad visus kolēģus, katram desmit minūtes. Pēc tam izteiksies politisko grupu pārstāvji, un jums būs iespēja atbildēt. Ja nepieciešams, būs arī otrā uh, jautājumu kārta ar brīvā mikrofona procedūru. Bet to kundze būs pirmā runātāja, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, godētie deputāti, es vēlos visu pirms jums pateikties. Pateikties visiem, eh, kas strādā šajā izpētes komisijā. Es vēlos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi eh, tagad izskatīt eh, šo jautājumu. Tagad ir pēdējais laiks, ka demokrātija sakārto situāciju ar caurskatāmību un normu kontroli automobīļu uh, rūpniecībā. Volkswagen lieta ir viena no lielākajām krāpniecībām rūpniecības vēsturē. Protams, par to ir atbildīgs uzņēmums, bet arī Eiropas regulators un dalību valstis, kas ļāva tā rīkoties un pievērā acis. Un tāpēc parlamenti gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī ir tagad tie, kam jāspēlē liela loma sakārtojot eh, demokrātiju. Francijas parlaments, ko šodien pārstāvu ar lielu prieku, Uh, piedalīsies jūsu darbā, un es ceru, ka mēs varēsim palaist pamat reformas Francijā. 6. oktobrī 2015. gadā Nacionālās asamblējas priekšstādāju konference uh, izlēma izveidot informācijas misiju, un es uh, kļuvu par referenti. Šajā misijā strādā 30 locekļi no visām partijām. Mēs sagatavojam ziņojumu kopā 598 lapas, 120 priekšlikumi, un tas tika pieņems vienbalsīgi 12. oktobrī. Mēs ļoti apzināti eh, vērsāmies eh, pie tādiem jautājumiem kā vide un rūpniecība. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu vairs sabiedrības veselību likt pretstatā uh, rūpnieciskajiem jautājumiem. Jāsaprot, ka pirms un pēc dizelgeita situācija ir pavisam savāda. Un mums tagad ir lieliska iespēja pātrināt visas pārmaiņas un izdarīt pareizo izvēli par labu tīrajiem transporta līdzekļiem. Mēs, strādājot savā informācijas misijā, noturējām 42 uh, uzklausīšanas, plenārās uzklausīšanas, 86 uzklausīšanas šaurākā formātā, 24 apmeklējumi dažādos centros, rūpniecās, laboratorijās un mēs divreiz arī tikamies Briselē ar komisijas pārstāvjiem, patērētāju pārstāvjiem un lobbyiem. Mēs saskrāmies arī ar problēmām. Bija grūti iegūt informāciju no Volkswagen un arī no tehniskās komitejas transporta līdzekļu jautājumos. Mūsu loma nebija iejaukties tiesu procesos, kas ir uzsākti. Un mēs nevēlējamies paši veikt testus. Bet mūsu loma bija iegūt mācības no šī skandāla. Un es varu jums pateikt, atklāti un droši, ka nekas nevar turpināties Eiropas Savienībā tā, kā tas bija pirms Volkswagen lietas. Nepieciešams aizsargāt pilsoņu veselību, jāaizsargā autorūpniecības nākotne, kas ir strateģiska mūsu kontinentam un jāuzlabo ticamība Eiropai un mūsu normām. Eh, pirmais, eh, pirmā mācība, ko mēs eh, ieguvām, ir tas, ka Volkswagen lieta bija arī regulātora izgāšanās, un tagad ir laiks izbeigt šo liekulību. Mēs nevaram visu novelt tikai un vienīgi uz ražotājiem. Uh, Jāsaprot, ka Eiropas Savienības līmenī visi zināja, ka testi, kas tika izmantoti, eh, bija uh, krāpniecīski, bija nepareizi. Kopš 2005. gada Francijas prese par to runāja, un 2011. gadā uh, komisārs Jan, Janoš Patočniks par to runāja Eiropas parlamentā. Šī informācija, kas mums bija pieejama, uh, nenorāda tikai uz to, ka eh, bija atšķirības starp protokoliem un realitāti, bet arī uz to, ka tiešām pastāvēja uh, krāpnieciskās programmas. Tātad apzinoties to visu, tika pievērtas acis uz uh, rūpnieciskām stratēģijām. Reformas, kas sākās 2007. gadā, netika pabeigtas līdz šai dienai. Spēles noteikumi automobīļu normu jautājumos tiek uh, izveidoti necaurskatāmā veidā. Un uh, to pierāda lēmumi uh, par konformitātes faktoru slāpekļa oksīdiem. Jaunie lēmumi, ko pieņem tie, tās pašas iestādes, arī sagādā demokrātiskās problēmas. Un, uh, piemēram, 2022. Uh, uh, gadā tikai uh, tiks uh, piemērotas normas CO2, uh, CO2 mērījumiem. Visbeidzot, tirgus uzraudzība, kas ir paredzēta likumdošanas aktos, joprojām nepastāv Eiropas Savienībā, nedz arī dalību valstīs. Es uh, atbildēšu uz jūsu jautājumiem par Francijas ražotājiem, ja jūs to vēlēsieties. Uh, bet jāsaka, uh, Francijas parlaments uzskata, ka nepieciešams veikt pamatreformas, fundamentālās reformas, uh, lai uh, pārvarētu to nevienlīdzību, ko izjūt uh, Volkswagen krāpniecības upuri Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka Francijā ir divreiz vairāk upuru nekā apvienot ASV, bet Francijas uh, Uh, autovadītāji nevar saņemt tādu pašu kompensāciju, viņiem netiek pievērsta uzmanība. Un, uh, transporta līdzekļi, kas ir aprīkoti ar šo krāpniecisko programmatūru, neatbilst Eiro 5 normai, kurai uh, šie transporta līdzekļi ir certificēti. Un turklāt jāuzsver, ka Volkswagen advokāti vēršas pret uh, Francijas parlamentu, uh, pret tādu terminu izmantošanu kā krāpniecība, uh, krāpnieciskie, uh, krāpnieciskā programmatūra. Mēs uzskatām, ka šie transporta līdzekļi, kas ir aprīkoti ar šādu programmatūru, ir uh, jāizslēdz no certifikācijas procesa, jāatsauc pie šī tā certifikācija. Runājot par defeat devices, jāatgādina, ka Eiropas regulējums uh, uh, ir nepilnīgs. Uh, būtībā regulējums nosaka to, ka kontrole jānotiek visos apstākļos, nikai, nevis tikai noteiktajos uh, uh temperatūras režīmos. Tas nozīmē arī, ka regulators apzinoties kopš 98. gada uh, šīs nepilnības pievēra acis un ļāva rīkoties neatbilstīgi. Kā es teicu, mēs formulējam 120 priekšlikumus. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu saskaņot uh, piesārņojuma normas ar Pasaules veselības organizācijas normām. Nepieciešams aizliegt ģifid uh, devices, ne, nepieciešams uh, Uh, vērsties pret problēmām ar programmatūras certifikāciju, uzskatām, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Mēs pieprasām uzsākt izmeklēšanu par AdBlue emulator box, kas ir programmatūra, ko var iegūt par nedaudz vairāk kā 19 eiro un ko izmanto krāvas automašīnās. Tāpat jāaizsargā patarētāju tiesības. Mums bija vēl daudz citu priekšlikumu. Eh, bet uzskatām, ka tas svarīgākais ir ievērot tehnoloģisko neutralitāti, proti piemērot tas pašas normas eh, dīzeļa automašīnām un benzīna automašīnām. Tāpat jāievēro visi parametri, lai mūsu direktīvas būtu saskaņotas ar pasaules roga standartiem attiecībā uz lāpekļa oksīdiem un CO2. Tad eh, CO2, NOx un smalko daļiņu normas uh, Uh, jāsavērt kopā. Mēs uh, nevaram pieļaut, ka viss ir izkaisīts par dažādām direktīvām un normas nav saskaņotas. Nepieciešams izstrādāt eiro septiņu normu, kas apvienotu visus šos aspektus. Tāpat mēs vēlamies ieviest piecu gadu noteikumu. Rūpnieciskie uh, izaicinājumi un darba vietu problēmas nevar tikt neievarotas. Katru, jāsaprot, ka katra jauna norma izmaksā ražotājiem pusotru miljārdu eiro, kas atbilst viņu gada apritei. Eh, mums bija vairākas diskusijas ar ražotājiem, eh, un viņi uzskata, ka problēma nav tā, ka eh, trūkst normu, problēma ir tā, ka normas nav paredzamas un netiek pieteiktas saulaicīgi, lai varētu veikt visas vajadzīgas investīcijas. Jāuzsver arī, ka jāizveido Eiropas Savienības aģentūra, jo šķiet, eh, ka eh, sistēma ir jāmaina ne tikai tāpēc, ka jāmaina certifikācijas normas, ir svarīgi nodrošināt pēckontroles automašīnām, kas jau ir apritē. Mēs uzskatām, ka komisijas regulas priekšlikums e, vēl neatrisina galveno problēmu, proti prerogatīvu pastāvēšana attiecībā uz kontrolēm Eiropas līmenī, kā arī Uh, saskaņošana starp noteikumiem Eiropas un dalību valstu līmenī. Un tāpēc mēs uzskatām, ka nepieciešams izveidot Eiropas mēroga aģentūru, kas uzraudzītu tirgu un arī noteiktu sankcijas, kā arī rūpētos par certifikācijām un tehniskajiem dienestiem, ko nozīmē dalību valstis. Paldies! Lieliski, lieliski iekļāvāties laikā. Tagad došu vārdu Žadens kundzei. Madame la prezidente, euh, je vais essayer de, d'être aussi concise que. Jā, paldies par šo ielūgumu un iespēju piedalīties. Kādā ziņā pirmkārt eh, vēlos teikt personīgi ar jums, Vanēms kundz, par šo mm, ielūgumu un vispār Eiropas parlamentam, ka jūs esat pievērsuši arī e, nozīmi ciešai sadarbībai ar nacionālajiem parlamentiem, īpaši arī Beļģijas parlamentam šajā svarīgā jautājumā. E, Šodien mēs tiekamies šeit kopā arī Francijas, Vācijas, eh, Beļģijas un apvienotās karalistes pārstāvjiem, kas tieši vēlreiz pasvītroja šī milzīga apjoma krāpniecības eh, izmērs un nozīmi, un tādēļ mēs arī vēlamies uzsvērt tieši Eiropas iestāžu atbildību eh, šajā jautājumā, ko es vēlreiz pie tā griezīšos arī vēlāk savu uzrunā. Mēs redzam, kopš dizelgeitas skandāla atklāšanas uh, um, mēs nopietni pievērsāmies jautājumiem, ko arī mēs Beļģijā esam konstatējuši, tātad kādas manipulācijas ir veiktas, un ka mēs skatām, ka ir ļoti svarīgi tomēr iegūt skaidrību, lai varētu informēt arī patērētājus un uh, nodrošināt viņu tiesību aizsardzību. Īpaši arī tādēļ mēs jau 2015. gada decembrī pieņemam lēmumu izveidot šī izmeklēšanas komiteju uz četriem mēnešiem. Viņiem bija, mums tātad bija uzdevums informēt visus parlamentu deputātus uzklausīt visdažādākos profesionāļus un sagatavot rekomendācijas. 16. gada 18. martā mēs sagatavojam savu ziņojumu ar 59 rekomendācijām, kuras arī tālāk nodevām uh, parlamenta asamblējas apstiprināšanai. Tālāk savā darba laikā mēs tātad uh, organizējam 11 uzklausīšanas, uh, un, un divas no tām bija arī um, aizslēgtām durvīm. Uh, Un mēs īpaši koncentrējamies uz patērētāju aizsardzību, uz sabiedrības veselību un uz vidi. Un tas atspoguļas arī mūsu sagatavotām rekomendācijām gan Beļģijas līmenī, gan Eiropas līmenī, ko mēs vēlamies sasniegt. Kas skar tieši arī, protams, automobīļu ražošanu un arī vispārējo mobilitāti. Tātad mēs sagatavojam kopumā šādu priekšlikumu, bet mēs izstājām aptuveni šajā procesā 40 personas, uzklausot viņus, uzklausot viņu uz viedokli un zināšanas, un tieši atklājam visdažādākos aspektus Un, protams, ka mēs arī ņemam vērā mūsu federālo struktūru to darot. Tādēļ mums šķiet, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt skaidrību, kādā veidā tiek atsaukti produkti no tirgus, kā jau automobīļi, un kādā veidā tas tiek viss arī kontrolēts. Tādēļ mēs ar ļoti lielu nepacietību gaidām arī, ka Eiropas komisija piedāvā šo jauno testēšanas ciklu un kā to nodrošinās Eiropas līmenī un kā to arī apstiprinās Eiropas parlaments. Tad mēs sagatavojam arī savas rekomendācijas, un tās ir vērstas to, lai mēs uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Uh, Un īpaši mēs, protams, arī šo jautājumu mm, vēlamies arī tālāk pārunāt arī ar Eiropas sabiedrotājiem. Tad mēs nav Kunat kungu, kurš pārstāv Volkswagenu. Um, tāpat arī Dānau kungu, kurš ir uh, Audi, Briseles uzņēmuma pārstāvs, un tāpat arī uzklausījām arī daudz ekspertus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvus, nelsiskās organizācijas un uh, akadēmiķus zinātniekus. Uh, Tātad mēs arī veicām arī sadarbību ar Al Vācijas e, fondu un īpaši sadarbojamies arī ar Franku Albrehtu kungu, kurš pārstāv Vācijas federālās valdības e, transporta un digitālās infrastruktūras um, nodaļu, un tāpat Vomela kungu, kurš ir uh, KBA, tad attiecīgās valsts iestādes vadītājs. Uh, Tālāk mēs arī, protams, iesaistījām šajā darbā gan ekonomikas ministriju, patērētāju lietu ministriju, sabiedrības veselības ministriju, enerģijas ministriju, vidas ministriju, ilgspējīgas attīstības ministriju un mobilitātes ministriju Beļģijā. Un balstoties uz šīm mūsu uzklausīšanām, mēs sagatavojam savas rekomendācijas, kas ir vērsts tieši katrai attiecīgu rīcību politikai. Un šis tika pieņemts vienbalsīgi mūsu parlamentā. Un tādēļ es arī vēlētos. Um, par tām tieši rekomendācijām jums pastāstīt smalkāk. Tātad mēs uzskatām, ka arī īpaši ir jāskatās, kā no kā, kā mēs informējam patērētājs, kas ir vistiešākā veidā cietusī puse. Un tādēļ mēs ar savu rekomendācijām vēlamies tieši nodrošināt labāku patērētāju aizsardzību. Par to runā tieši 16 rekomendācijas. Cits starpā mēs tieši vēlamies atgādināt Volkswagenam, ka patērētāji nav atbildīgi par šo skandālu, un ka tā ir paša Volkswagena atbildība veicināt uh, uh, šādu automobīļu uh, uzlabošanu vai aizstāšanu. Tāpat arī mēs norādījām, ka jānodrošina pareizi un precīzi informācija patērētājiem. Tālāk mēs runājam par rekomendācijām, kas vēstas uz patērētāju aizsardzību un kas ir domāts valdībām tad mēs jau kādā runājam arī par iespēju vērst eh, tātad kolektīvās sūdzību iesniegšanas, eh, prasību celšanas iespējas, eh, kas jānodrošina skaidra procedūra, un tātad kāds ir arī saistītā aizsardzība, patērēt aizsardzību, kas saistās ar vispārējās labas rīcības kodeksa ieviešanu automobīļu nozarē. Citi jautājumi, kurus mēs skatījām, piemēram, sabiedrības veselība un vide. Mēs līdz ar to ar savām rekomendācijām vēršamies pie valdības un aicinām vērsties pret kaitīgiem izmešiem. Un analizēt vēl nopietnāk, nopietnās sekas, ko redz sabiedrības veselībai un videi. Mūsu rekomendācijas arī šajā ziņā arī tvērš uzmanību uz nepieciešamu uzņēmumu pārvaldības reformām. Tāpēc runājam par to so saukto tax shift parādību, kas eh, šobrīd ļoti labēlīga eh, dīzeļa mm, dzinējiem bet vajadzētu tieši nodrošināt, ka dīzeļdzinēji maksā lielāks nodevis. Es tieši arī vēlos norādīt, ka šāds iespējas, kas noteikts 2017. gadā, šobrīd federālā valdība ļauj varbūt izvēlēties mazāk braukt ar auto un saņemt par to fiskālās kompensācijas. Tas ir federālās valdības jauns lēmums. Uh, tomēr ar to nepietiek, un tādēļ īpaši mēs sagatavojam arī jaunās arī rekomendācijas Eiropas līmenī. Un mēs sagaidām, ka arī Eiropas komisija rīkosies, lai šīs rekomendācijas ievestu Eiropas līmenī. Tālāk mēs vēlētumies arī īpaši veicināt um, NOX, jeb slāpekļa oksīda uh, emisiju jautājumu popularizēšanu. Tādēļ mēs vēlamies, lai tiktu pieņemts uh, tāds Eiropas normas, kas tiešām ierobežotu šīs kaitīgās gāzes izplūdi. Uh, un tiktu konstatētas reālā izplūda reālos braukšanas apstākļos. Tādēļ mēs esam mm, paredzējuši savām rekomendācijām arī noteikti zināms uh, risinājums, uh, lai samazinātu šīs emisiju apjoms. Mēs redzam, ka īstenībā te ir, jo, protams, jāskatās arī, um, ka te um, šīs atsevišķās uh, kompensācijas mehānismus, ko mēs piešķiram patērētājiem, tas būtu ne tikai Beļģijā, bet visā Eiropas Savienībā. Īpaši mēs runājam tālāk par to, ka mums jāizveido normatīvais ietvers, lai tiešām noteikti striktākas normas testiem, kas pārbauda automašīnas reālos braukšanas apstākļos un šos arī tās radītās emisijas. Tad mēs runājam arī, ka jānodrošina ir uh, kontrole jau pēc uh, ražošanas cikla, un vispār tādām kontrolēm ir jābūt paralēli visam automobiļu dzīves ciklam. Tāpēc mēs uzskatām, ka tā kā Eiropas Schengenā stelpā mēs esam visi brīvi un mēs varam brīvi pārvietoties, mums tomēr jānodrošina izsekojamības iespēja, lai arī ik pa laikam varētu pārskatīt kopīgo sistēmu un aicinām Eiropas komisiju attiecīgi rīkoties. Šiem testiem, kurus mēs aicinām ieviest, ir jābūt striktiem un jāiet, jāiet ciena vide un jāievēro dabas aizsardzību. Uh, Tādēļ mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt uh, mūsu tiesības, uzsvērt demokrātisko parlamentu lomu un kontrolas iespējas, un tādēļ mēs arī aicinām domāt par sodiem tiem ražotājiem, kas neievēros Eiropas izplūdes normas nākotnē. Dāmas un kungi deputāti, Līdz ar to mēs varam um, jums tiešām teikt, ka esam nopietni iedzinoši šajā jautājumā. Mēs saprotam, ka šis jautājums neskar tikai Beļģiju. Tas ir um, mūsu kopīgais uzdevums iedzināties šajā jautājumā pēc būtības. Līdz to skatot arī uz Eiropas dimensiju un iespējamiem tālākiem risinājumiem, mums ir jādomā arī par to, kā veidosim automobīļu nākotni un mobilitāti Eiropā. Nobeigumā es vēlētos teikt tā nevis ir jautājums, ka kaut kā mēs būtu pret automobīļiem, bet mēs esam par. Bet par kādām automašīnām? Mēs esam par tādām automašīnām, kas ir uh, vidē draudzīgākas, kas mazāk patērē degvielas, kas ir draudzīgs vidēji, uh, kas ir draudzīgs patērētājiem un līdz ar to nodrošina tiešām nepieciešamo brīvību un autonomiju, uh, ko, protams, automobīls asociējas ar ko jau gadsimtiem ilgi. Mm, vairāk nekā simt gadu. Mm, mums jānodrošina šī, protams, arī izvēles iespēja. Un tādēļ mums, kas ir likumdevēji privātam sektoram, ir jāprot izdarīt pareizie secinājumi no šīs dīzelgeitas. Un es tiešām arī labprāt tādēļ esmu šeit, lai dalītos ar jums ar mūsu pieredzi un mūsu secinājumiem. Paldies! Paldies jums, Žadāns kundze! Tālāk, Čorkungs, lūdzu! Paldies! Jā, esmu arī pateicīgs par šo ielūgumu un iespēju šodien jūs uzrunāt. Un es arī vēlētos arī iepazīstināt ar mūsu transporta komitejas veiktajiem secinājumiem. Mūsu tātad House of Commons, ja pārstāv palāts, Britu parlamenta izmeklēšanas komitejas secinājumiem. Tātad mēs uzsākam divus paralēlus izmeklēšanas virzienus. Viens bija tieši par Volkswagena rīcību, un otrs ir par mašīnas tipa, automobiļu tipa apstiprināšanas sistēmu. Uh, Uh, šo visu procedūru. Un mēs konstatējam abos izmeklēšanas virsotnēs diezgan nopietnas trūkumus. Pirmkārt, jau Volkswagenā paši arī privātā sektora pārstāvi, piesaistot arī gan valdību ministrijas pārstāvis un uh, privāto sektoru, mēs arī izdarījām savus secinājumus un jūlijā jau sagatavojam arī savu ziņojumu un attiecīgās rekomendācijas Britu valdībai. Britu valdība septembrī arī uz to reaģēja un ir publicējusi savas atbildes. Tātad izmeklēšanas komitejas secinājumi bija šādi. Uh, Mēs norādījām, ka Volkswagen sniegtie pierādījumi bija nepilnīgi un neatspoguļo patieso skaitējumu apjoms. Volkswagen vēlāk mums ir atvainojies par viņa veiktām darbībām, vienlaiks tomēr nevēlas atzīt savu tiešo pārkāpumu. Mēs, protams, runājam tālāk par to, ka jānodrošina emisiju ierobežojumi, kas ir vērsti tieši uz sabiedrības veselības aizsardzību. Uh, Mēs arī pat norādījām, ka Volkswagen darbība ir tiešā veidā grāvusi patērētāju uzticību. Un tas skar ne tikai konkrētu uzņēmumu, bet visu automobīļu ražošanu no, ko, nozari kopumā. Mēs redzam, ka Volkswagen ir viena pat populārākā mā, automobīļu marka visā Eiropā. Un tādēļ tas ir ļoti nopietni un satraucoši negodīgi pieeja un kon, uh, kropļojumi. Mēs arī tieši tādēļ pievērsamies patērētāju tiesībām un patērētiesību aizsardzībai. Mums nebija pieņemama Volkswagen piedāvātā kompensāciju sistēma. Mēs vēlējāmies tiešām nodrošināt, ka automobīļu īpašnieki nekādā ziņā nemaksās par šīm nepilnībām, kas ir jānovērš tālāk pārveidojot viņu dzinējus. Tāpēc mēs arī vēlējāmies skaidri dzirdēt atbildes. Uh, no šiem um, eh, krāpnieciskajiem ierīcēm, uh, kas bija iebūvētas automobīļos. Tādēļ mēs arī, protams, izvērtējam mūsu iespējas stāvot pie krimināla atbildības, uzsākt kriminālu vajāšanu pret Volkswagenu un arī mūsu attiecīgi tirgus uzraudzības iestādē un krāpniecības apkarošanas iestādē attiecīgi iedzinājās jautājumā, un mēs savukārt vērstāmies pie eh, transporta līdzekļu uh, apstiprināšanas iestādes sagatavot atzinumu, vai te ir runa par to, ka tiešām varam runāt par uh, krāpniecisko ierīci, kas ir iebūvēta mm, dzinējos, un ka līdz ar to noteikti zināms striktāks ierobežojums. Un mūsu secinājums bija tāds, jā, ka šāds iebūvēts krāpnieciskās iestādes tiešām ir radījuši mm, iepriekš neparedzētu krāpšanos skandālu Eiropā, un, par ko ir jāatbalta Volkswagenam un citiem ražotājiem. Mēs tālāk runājam, ka nepieciešams sagatavot tālākas vadlīnijas attiecīgi tipa apstiprināšanas iestādēm, kas ir jāņem vērā, lai noteiktu zināms uh, kārtību un kur nepieciešams ir zināms atbrīvojums. Tad mūsu tālāk izmeklēšana par tipa apstiprināšanas sistēmu skaidri norādīja, ka ir nepieciešams nonākt ar lielāku testēšanas iestāžu neatkarību, lai atjaunotu patērētāju uzticību regulātori un autoražotāji, protams, ir atzinuši šo faktu, bet mēs tāpat arī esam norādījuši vēl papildus nepieciešamiem uzlabojumiem. Mums ļoti satrauc tas, ka pārklājas daudzu iesaistīto pušu, pušu lomas. Vajadzētu līdz to precīzi nodalīt šīs funkcijas, ko veic uzraudzības iestādes un tehniskie eksperti, lai nodrošinātu, ka nekādā veidā netiek pieļauta, pieļauts interešu konflikts ir jānodrošina regulātori tiešām tāda spēcīga stāja un nopietna vēršanās pret pārkāpumiem. Nemo, ņemot vērā jaunākos atklājumus par to, ka ražotāji ir apzināti maldinājuši ražotājus un to darījuši tik milzīgos apmēros, mums ir jārīkojas. Tādēļ mēs arī ar prieku dzirdējam, ka no tās karalistes valdība ir gatava rīkoties un uzlabot šādu uzraudzību nākotnē un nodrošināt, ka šie dati, kas tālāk tiks arī publiski pie, publiskoti, būs visiem pieejami. Jānodrošina, ka arī uh, interesētās puses var, protams, norādīt uz mm, nopietniem pārkumiem arī nākotnē, lai varētu veikt papildus izmeklēšanas. Tad mēs sagaidām, ka nākotnē mēs tomēr izmantošam ko krīzi jaunam izrāvienam nodrošinot faktiskus, striktus eh, eh, noteikumus emisiju ierobežojumiem. Uh, un nodrošināt, ka kopējas emisiju apjoms samazināsies. Līdz šim transporta nozarēm mēs neesam redzējuši, ka būtu tiešām tādi centieni panākt nopietni emisiju izme, izmešu rādītājs, uh, bet to var izdarīt. Un kādā ziņā jāpanāk, ka tas atbilst vismaz tiem oficiāliem uzstādītiem rādītājiem, nevis faktiskajiem, kāds šobrīd tiek konstatēts. Tādēļ mēs runājam arī par šo pasaules mēroga pasažieru transporta testa procedūru um, VLTP. Tā ir jauna kārtība, kas varētu nodrošināt to, ka arī samazinās patērētāju cena. Ir nepieciešams arī, ka neatkarīga iestāde nodrošināt tiešām uh, reālās braukšanas emisijas. Tādēļ mēs ceram, ka šī uh, pasažieru transportu testa procedūra uh, nodrošinās tiešām skaidras procedūras un rezultāts, kas būs viennozīmīgi un skaidri un nepieļaus nekādu veidu tādu viedokļu manipulēšanu. Ir jānodrošina tiešām skaidri noteikumi, un mēs ceram, ka šī testa procedūras ieviešana nodrošinās šādu rezultātu. Mūsu rekomendācijas valdībai arī tad, tad nodrošina, ka visi uh, arī autovadītāji saņem šādu nepieciešamo informāciju, bet nekādā ziņā netiek sodīti vai viņi nav spiesti maksāt par šādiem mm, līdz šiem krāpnieciskiem uh, darījumiem. Tādēļ, protams, septembrī valdība reaģēja un pieņēma trīs korekomendētas pilnībā, deviņas daļai un piecas gan noraidīja. Tātad, kas, piemēram, rekomendācijas par kompensāciju patērētājiem? E, tiešām apmierinoja prieks dzirdēt, ka uh, te valdības attiecīgi mm, priekšlikums tomēr palīdz tiešāk dialogu ar patērētājiem un risināt šo jautājumu sarunās ar Volkswagenu. Bet no nu, valdība noraidījusi iespējamo tālāko eh, prasību celšanu pret Volkswagenu valdības līmenī. Tālāk uh, rekomendācijas, kas skar ties, uh, transportlīdzekļu tipu apstiprināšanas sistēmu, procedūru un uh, jāatzīst, ka šeit tomēr ar vienu ir tāda nepilnība, salīdzinot ar mūsu sagatavotām rekomendācijām. Tātad valdība kā koncentrējas uz uh, izmaiņām, kas parādīsies Eiropas Savienības likumdošanā un tālāko dialogu ar Eiropas komisiju. Bet nu, mēs uzskatām, ka apvienotā karalistē arī varēja rīkoties jau neatkarīgi izlēmīgāk. Un līdz to mēs skanam, kā valdības sagatavotais eh, atbilde šobrīd arī nerisina jautājumu par testēšanu, ko veic, un attiecīgi eh, par tiešo sastaisē pašu privāto sektoru, jeb ražotājiem. Tāpat arī mums īsti nav skaidrs, cik tad valdības aģentūra būs gatava rīkoties, cik izlēmīgi un cik tālajoši. Tālāk mēs vēlamies nodrošināt ar savām rekomendācijām arī spēcīgāks ierobežojums slāpekļu oksīdu emisijām. Uh, Um, mums nav pārliecības, ka tas tiešām tiek ierobežots. Ja mēs skatāmies arī uz citām tālākām prasībām, um, mums ir redzams, ka uh, te ir zināms pretrunas. Valdība īstenībā nav īstenībā ņēmusi vērā svarīgas atsevišķas rekomendācijas. Un valdības uh, konkurētā atsevišķā politika nav, diemžēl, ļaus mums uzlabot caurskatāmības jautājumu Valdība vienkārši ir norādījusi, ka viņi sadarbojas šobrīd šajā jautājumā ar autoražotājiem, lai pārunātu turpmāko emisiju stratēģiju, bet nav aktīvi iesaistījusies dialogā, piemēram, ar zinātniekiem. Un tad es baidos, tomēr, ka jāsaka, ka nu, ne valdība Britu, nedz arī pats Volkswagens nav rēģējis pilnībā uz mūsu rekomendācijām, līdz to nav attaisnojuši mūsu liktās cerības, un uz viņu izpratni pār sabiedrības veselību un patērētāju aizsardzību. Bet mēs ceram, ka īstenībā, ņemot vērā jaunākos pierādījumus un situācijas attīstību, tas varētu mainīties. Paldies! Very... Alies, paldies Jāra kungam, un tūlīt pat var uzdot vārdu Bērnes kungam. Paldies par iespēju šeit īsumā pastāstīt par izpētes komisijas uh, darbu Vācijas eh, parlamentā. Ar lielu interesi uzklausīju, ko stāstīja kolēģi. Un uh, uzklausīju arī secinājumus, ko viņi ir izdarījuši, un lai varētu tos iekļaut savā darbā. Kā jau teica eh, komitejas vadītāji, mēs pašlaik notiek tikai šī procedūra Vācijā, jūlijā mēs tikai patiesībā uzsākām īsti darbu. Un uh, mēs uh, martā uzklausīsim pēdējos eh, lieciniekus. Eh, un pēc tam būs eh, arī ziņojums sagatavošanas periods Bundestāgām, Vācijas parlamentām jūnijā 2017. gadā, un par to būs plenārsēdē pēdējā sanāk, sanāks, sanāk, šajā sasaukumā. Jā, un žēl, ka Mēs tikai tagad esam sanākuši kopā, ja mēs jau varējām apmainīties ar viedokļiem un pozitīvi to izmantot. Mēs jau varējām izmantot agrāk šādu iespēju, bet tā kā bija ļoti daudz darba, vismaz no mūsu puses, eh, tad eh, mēs pagaidām vēl par maz esam domājuši arī kā apkopot kopīgos centienus Eiropas līmenī. Mūsu izpētes darba izējas punkts bija pēc tam, ka pēc Volkswagen skandāla. Uh, 2015. gada septembrī tad tas izraisījās, un mums bija jautājums, kādas atbildības, kādas kompetences ir kurām iesaistēm pusēm. Vācijas satiksmes ministrs Agasnars Dobrins uzreiz pēc tam, kad kļuva zināms izmešu skandāls uh, Volkswagenam ASV, sasauca ekspertu komisiju, lai risinātu radušos jautājumus Rezultātā izmeklēšanas komisija secināja, ka līdz gada beigām 2015. gadā ir jāveic pašamērījumi un pēc tam šis darbs eh, tiktu izvērtēts. Un aprīlī bija iespēja sastādīt eh, ekspertu komisijā atbilstošu gala ziņojumu. Šī izmeklējuma mērķis bija tāds, ka tas, eh, ko daudzi jau pirms tam jau zināja, ka ir ļoti lielas novirzes no norādītajām NOX vērtībām un reālajām slāpekļa oksīdu vērtībām. Un, ar arī, un tas ir arī vēl neatbildēts jautājums, uz ko mums pašlaik vēl mums ir uh, izmakšas komisijā lielas diskusijas, ir ļoti liela novirz, kas attiecas uz CO2 izmešiem. Kā opozīcijas partija, un līdz ar to es gribētu šeit uh, lūgt jūs saprast, ka es varbūt uh, šeit nevaru komitejas priekšsēdētāja neutralitāti pārstāvēt, jo mēs esam kā kreisie opozīcijas partija. Un eh, mēs pieprasījām šādu izmeklēšanas komiteju Vācijas parlamentā. Un mēs to darījām tādēļ, jo Vācijas federālās valdības izteikumi, bet arī ražotā izteikumi likās nepietiekami. Nebija sniegtas atbildes, eh, kas tiešām sniegtu atbildes uz uh, problēmām. Kolēģis un kolēģi jau norādīja, ka patiešām ir skandāls, kam ir vēsturiska nozīme automobīļu ražotājiem, ne tikai Volkswagenam, bet arī citiem automobīļu ražotājiem, kas uh, vai nu ar šādiem izslēgšanas ierīcēm, krāpniecības programmatūrām eh, veica krāpniecību iepratī patērētājiem, bet arī citi automobīļu ražotāji, kas arī pieļauj, ka ir ļoti liels novirzes. Pēc tam, kad mēs ar šiem rezultātiem un šiem izteikumiem neko nevarējām daudz iesākt. Mēs Vācijas parlamentā iedibinājām atbilstošu izmeklēšanas komisiju, kas kopš jūlija 2016. gada ir uzsākus darbu un uh, runā ar iesaistītiem pusēm. Skandāls patiešām sākās ar uh, atzinumu no Volkswagenu ASV. Volkswagens teica, jā, mēs esam uh, iebūvējuši mūsu programmētos nelegālas izslēgšanas ierīces. Un uh, mūsu darbība ir izraisījusi to, ka neparādījās reālās vērtības, bet tikai vērtības testa apstākļos. Un, kas attiec uz jautājumu par izmeklēšanu, mēs ar vienu uh, nesam pavirzījušies uz priekšu. Gribētu īpaši uzsvērt, ka, ja mēs paraugāmies uz uh, izmeklēšanas ziņojumu kopsavilkumu šeit Eiros parlamentā, lasot, uh, tur ir runāts par to, ka komisāri saka, ka ir daudz augstākas slāpekļa emisijas, bet tomēr pirms uh, tā nākšanas gaismā, pirms Volkswagena uh, skandāla nebija nekas zināms par uh, krāpnieciskajām programmatūrām. Tas nozīmē, ka ir patiešām tāds uh, ļoti liela nesakritība starp to, ko mēs kā parlamentārieši šeit dzirdam, tīpaši no nevalstiskajām organizācijām esam dzirdējuši. Par dažām lietām pat vairāk nekā gadu desmitu mēs zinām, ka ir šādas izslēgšanas ierīces, kas tiek tieši izmantotas. 91. gadā bija arī šāds skandāls ASV un bija arī toreiz uzlikti ļoti ievērojami sodi. Un tad šis jautājums ir tāds, pie kura mēs strādājam jau ilgāku laiku un mēģinām arī uh, ietekmēt eh, automobīļu ražotājus. Tas ir viens punkts, un uh, atšķirībā no jums mēs vēl neesam pabeiguši darbu un mēģināsim martā nonākt paši pie savām atziņām. Otrs svarīgais punkts, kuru mēs nevaram pieņemt šādā veidā, ka ir tāda ievērojama nesakritība. Uh, ka 715 no 2007. gada Eiropas Savienības uh, regula kaut kādā nenoregulē visu ļoti skaidri. Ir viena uh, daļa uh, izmeklēšanas uh, komisija, kas saka, tur ļoti skaidri noteic, ka šādas izslēgšanas ierīces ir aizliegtas, un šie norāda, ka ir jābūt uh, aizsardzībai tiem transporta līdzakļiem, kas noteiktas kramatiskās programmatūras vai neievēro robežvērtības noteiktas temperatūras, kā tas uh, var novest pie zinēja negatīvas ietekmes. Tātad ir norāda šeit uz to, ka tas tiek prasīts regulā. Tas ir tāda pretruna, un dažreiz tur arī ir noteikti cieņa par uh, starp dažādām pieejām izmakšanas komisijā pašā. Trešais punkts, kas mums liek domāt tādā virzienā, kāda varētu būt secinājumi. Mums ir situācija, kad it īpaši raugoties uz šo RDE e ieviešanu rea, braukšanas ciklu reālos braukšanas apstākļos, jā, mēs uzskatām, ka tas ir vēlams un labs, bet arī tur mē, mums ir jākonstatē, ka ir ietekmēšana no automobīļa ražotāja puses. Un ir vērtības un procedūras, ko viņi vēlas, lai kaut kādā iznāktu tā, ka tomēr varētu reāli pārkāpt noteiktas robežvērtības. Ceturtajā paketē FDE, e, piemēram, ir noregulējams uh, konformitātes faktoram. Atsimredzot, tas ir apstrīdams faktors, un uh, mēs arī esam uzzinājuši, ka šī ir tāds uh, pārējais noteikums, kas ir ieviests, kuras mērķis ir, ja ir nepieciešams, tad tomēr varētu izmantot diferencētas procedūras, lai vispār varētu ievērot robežvērtības. Jūs redzat, ka ir vesela virkne strīdīgu punktu, kurus mēs pašlaik uh, varam uzklausīt eh, komisijā, un mēs mēģinām strādāt pie tā un atrisināt to. No procedūras mūsu komisija līdzīgas ir, tiek uzklausīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, NVO, bet arī automobīļa ražotāja pārstāvi un atbildīgie no Vācijas valsts eh, iestādēm, no ministrijām. Ja mēs paraugāmies, un tas arī būtu pēdējais punkts, ko gribu pieminēt, ja mēs eh, šeit raugāmies uz to, kādas ir Drusku savādāk noformulēšu, saka runātājs. Vismaz nevienas kolēģis dzirdēju, ka ir izdarīta secinājumu un ziņojums ir pieņemts vienbalsīgi. Mēs domājam, ka pamatojoties uz uh, dažādajām pieejām izmeklēšanas komisijā Vācijas parlamentā, Vācijas uh, Bundestagā nebūs iespējams uh, panākt šādu vienotu balsojumu un būs arī šeit mazākuma balsojumi un šeit noteikti būs arī atšķirīgi secinājumi, un tādēļ mums ir īpaši svarīgi, lai Eiropas noregulējums, kas jau ir un kas ir ambiciozs un kas ir labs, jo tajos ir pārstāvētas eh, veselības intereses un patērētāja intereses, tās ir izvirzies centrā, lai pēc iespējas skaidri un precīzi, bet arī ļoti stingri un noteikti būtu pieņemt lēmumi, kas kalpotu iedzīvotājiem un nebūtu nekāda iespēja ar konformitātes faktoriem vai citām iespējām izmantot kaut kādas iespējas apiet likumu. Mēs arī izteiksim savu nostāju par to, ka Tieslietu ministrijas mēģinājums Vācijā, tur bija tāds parauga sūdzība, šādā veidā tur izstrādāt, pagaidām tas vēl nav izdevies šāds kolektīvs sūdzība. Tas varbūt būs tāds arī secinājums, tas jau tagad iezīmējas, ka, lai varētu aizsargāt pilsoņus un varētu viņu intereses pārstāvēt, šeit vajadzētu runāt par atbilstošām kompensācijām, ka tur vajadzētu noregulējums, kas būtu par labu pilsoņiem un kas nenovērstu pie tā, ka mums visi iestās puses vajadzētu lūgt pašiem iesniegt individuālu sūdzības. Mums tāpat kā ASV vajadzīga iespēja arī iesniegt kolektīvu sūdzību, lai pilsoņi varētu izdarot savas tiesības. Liels paldies! Okay, thank you very much. Liels paldies! Paldies Bērens kungam! Paldies visiem mūsu kolēģiem no Nacionālo parlamentu komisijām un komitejām. Tagad sāksim pirmo diskusijas raundu. Mūsu viedokļu apmaiņa šodien nav uzklausīšana, bet viedokļu apmaiņa. Došu vārdu katram politiskās grupas pārstāvim uz trīs minūtēm, pēc tam būs iespēja mūsu ciemējiem atbildēt uz jautājumiem un komentāriem. Gizeki kungs, kā referents. Paldies priekšsādātāji. Paldies par iespēju izteikties, paldies arī kolēģiem, kas šodien atbrauc pie mums Bato kundze, Žeden kundze, Stjūrt un Bērens kungi. Paldies jums visiem! Sveicu jūs! Mēs jau pamanījām, ka jūs daudz pastrādājāt. Eh, gandrīz visiem šie ziņojumi jau ir gatavi. Mēs saņēmām 120 ieteikumus no Francijas, 95 no uh, Beļģijas, 8 ierosinājumi no apvienotās karalistes. Gaidām tagad vēl uh, Vācijas ziņojumu, bet tad nu, jūnijā noteikti būs arī ierosinājumi no nu, Vācijas. Un man ir jautājums, Bērens kungs, vai jūs šodien te pārstāvāt e, visu komiteju kopumā vai e, kreisos kā politisko grupu? Mr. Gizeke, it's not a hearing, so you... We... Šī nav uzklausīšana, Gizekungs. Mēs uzklausīsim visus, un pēc tam beigās jums atbildēs. Labi, Nu, labi, es labprāt būtu saņēmis atbildi uzreiz, bet labi, tad pagaidīšu. Tātad, ja jūs pārstāvat šodien politisko grupu vai politisko saimi, tad man vienkārši nāktos uzdot jautājumus savādāk. Bet, nu labi, jautājums par to kundzei. Man ir tāds jautājums. Tāpat kā jūs, pilnībā piekrītu, ka ir problēmas uzklausot un piesaistot ekspertus. Īpaši Francijā mums bija lielas problēmas ar Royal kundzi. Viņa kā ministre nebija ļoti atvērta. Viņa vai nu neieradās uz uh, tikšanās reizēm, vai ieradās par vēlu, un praktiskajā darbā mēs arī neesam jūtuši, ka viņa vēlētos atbalstīt mūsu darbu uzdevām arī rakstiskos jautājumus, bet atbildes parasti saņēmām ļoti vēlu un tikai franču valodā. Tā kā nebija jūtama vēlme mūs atbalstīt. Bet no jūsu ziņojuma, no jūsu e, ierosinājumiem es salasu, ka, piemēram, problēmas tirgus uzraudzībā jūs vēlaties Eiropas mēroga uzraudzību, Eiropas aģentūru. Arī mēs par to iestājāmies. Uh, pie mums un arī transporta un vides, kā arī iekšējā tirgus komitejā. Pašlaik tiek daudz diskutēts par to, vai ir nepieciešama Eiropas aģentūra. Mēs runājam par Eiropas fórumu, par iespēju apmainīties ar datiem. Tāpēc man ir tāds jautājums, kas nav saistīts ar izmeklēšanu. Kā jūsuprāt ir jāorganizē šīs aģentūras darbs, kādai tai jābūt un kādas kompetences vajadzētu ilgtermiņā piešķirt šādai aģentūrai? To pašu jautājumu varētu virzīt arī Beļģijas kolēģei. Kā jūsuprāt izskatītos šāda Eiropas uzraudzības struktūra? Vācijas viedokli kopumā es zinu, bet es uh, zinu arī, ka ministru padomēji šeit ir uh, zināma pretestība. Mēs runājam par Eiropas mēroga kompetencēm, par stiprākām iestādēm. Un šajā kontekstā būtu ļoti interesanti uzklausīt apvienoto karalisti, kas tad notiks pēc Brexit, vai jūs mums pievienosities, vai jūs atbalstīsiet šo Eiropas aģentūru. Varbūt mums Brexit sarunās vajadzētu ieviest īpašu sadaļu par gaisa kvalitāti un šādu uzraudzību. Es domāju, ka apvienotā karalīte te būtu svarīgs partneris nodrošinot tīru gaisu visā Eiropā. Un tie ir pirmie jautājumi. Atvainojiet, priekšsēdētāji, ka es eh, neievēroju varbūt jūsu piedāvāto formātu, bet es piekrītu, eh, pierā, esmu pieradis, ka mums te bija tādi vispārīgi jautājumi, eh, vairāk uzklausīšanai atbilstoši jautājumi. Jā, jāsaka, priekšstādāji saprotu. Girbrandi kungs, lūdzu. Paldies, liels paldies priekšsādātāji! Liels paldies visiem kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Esmu ļoti pateicīgs jums par to, ka jūs ieradāties un uzrunājāt mūs. Mans jautājums ir diezgan vienkāršs. Vai jums ir kaut kādi pierādījumi tam, ka beigu beigās mēs redzējām, bija milzīga iekšēja cīņa komisijā, jo daži bija vairāk uh, par vides un publiskās veselības jautājumiem, citi vairāk koncentrējās uz ekonomiskajiem aspektiem. Beigu beigās, protams, ir jāsaskaņo šīs divas jomas. Ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka gaisa kvalitātes mērķi nav izpildīti, uh, tāpēc, ka uh, ir lielas emisijas no dīzeļa automašīnām. Vai jūs savos pētījumos konstatējāt kaut kādus faktus, ka, piemēram, ekonomikas ministrija vai cita, vai viņiem bija tādi pierādījumi, ka ekonomika tiek virzīta par lielāku prioritāti, ka vairāk uh, pievērš uzmanību, piemēram, nodarbinātībai, uh, autorūpniecībā, neievērojot citus Eiropas uh, likumdošanas normas par transporta līdzekļu emisijām. Paldies, eh, Dānsa kungs. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies mūsu ciemiņiem. Jo eh, pieņemt mūsu uzaicinājumu nav taču obligāti. Paldies par to, ka jūs to darījāt un izteicāties eh, Uzklausot visu, kas jau izskanēja jūsu uzrunās, jāsaka, var konstatēt, ka nepieciešams izveidot stingrāku regulējumu, otrkārt jāsadala atbildība, at kompetenci sadalījumam jābūt skaidrākam. No Beļģijas, Francijas un Vācijas skata punkta var konstatēt, ka vajadzīga lielāka koordinācija Eiropas līmenī. Stjorda kungs, uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda ir jūsu viedokļa par Eiropas aģentūru. Vai jūsuprāt tas ir pareizs risinājums? Vai uh, tā vajadzētu rīkoties, lai sasniegtu konstruktīvos rezultātus? Un vai apvienotā karaliste iesaistīsies šādas aģentūras darbībā? Stjorda kungs runāja arī par Uh, priekšrocībām uh, autorūpniecībai atstājot Eiropas Savienību. Vai uh, tad tik tiešām jūs izvairīsieties šādā veidā no tādiem ierobežojušiem noteikumiem, kādi tie būtu Eiropas likumdošanā? Kādas barjeras jūs pašlaik saskatāt? Un tad jāsaka, vairāk kārt izskanēja, ka pietrūks caurskatāmības. Uh, gan autorūpniecībā, gan nacionālajā likumdošanā un tajā, kā strādā uh, regulātori, kā tiek strādāts nacionālajā līmenī. Stjorda kungs, vai apvienotā karaliste uh, izvēlēsies tādu ceļu, kas novedīs uz lielāku caurskatāmību, atstājot Eiropas Savienību? Vai varbūt drīzāk notiks tieši pretējs un uh, Eh, notiks tādas slepenības veicināšana. Un kā tad ir, vai eh, ražotāji varēs pieprasīt īpašu režīmu? Pēdējais jautājums visiem. Eh, kāds harmonizācijas līmenis, jūsuprāt, ir nepieciešams likumdošanā? Protams, autorūpniecība ir cieši savstarpēji saistīta. Eiropas tirgus ir kopīgs tirgus, un vai kādas valsts uh, priekšrocības, piemēram, mazinot uh, vidas prasības uz uh, minimālo līmeni, vai tas var tiešām klāji negatīvi ietekmēt visus pārējos spēlētājus? Paldies, tagad Nīdermēra kungs. Lielas paldies! Ļaujiet man arī pievienoties kolēģiem, kas pateicās mūsu ciemiņiem par klātbūtni un prezentācijām. Zināmā mērā mēs daudz jau esam diskutējuši par šiem jautājumiem, un es gribētu zināt, kā nacionālajos parlamentos atspoguļojās diskusijas, piemēram, par RDE, par reālo apstākļu emisijām. Parlamentā šeit izskanēja Uh, tāda uh, nepatika par um, pašreizējām normām. Vai jūs arī diskutējāt par RDE? Protams, uh, katra komisija pati noteica uh, savu izmeklēšanas gaitu, bet RDE ir instruments, Eh, kas eh, varbūt eh, neietekmē ikdienas braukšanas apstākļus. Nu, vēl runājot par nacionālo politiku, kā uzņēmumi, kas ir iesaistīti emisiju skandālos un, zināmos, pārkapumos, kā šie uzņēmumi kom, piedāvā kompensācijas saviem klientiem Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Mēs zinām, ka ražotāji nevienmēr vēlas izveidot kaut kādas kompensācijas schēmas Eiropas mērogā. Kā tad ir ar iespējām uh, veikt izmaiņas automašīnu dizainā un mazināt kaitējumu gaisa kvalitātei? Paldies, Gerlīgas kundze! Paldies, priekšsādātāji! Paldies visiem runātājiem! ļoti jauki, ka mums ir iespēja šodien diskutēt ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Mani jautājumi ir līdzīgi tiem, kas šodien tika jau uzdoti. Mēs visi strādājam kopā. Protams, katrai valstī ir savas problēmas, savi izaicinājumi atkarībā no savas sistēmas. Mēs zinām, ka Vācija izējums vēl ir sagaidāmas, bet nu, tas vienkārši prasīs nedaudz laika, noteikti rezultāti būs ļoti līdzīgi. Mēs redzam, ka dalību valstīs arī ir uh, liela neapmierinātība ar to, kā valdības rīkojās šajā skandālā. Ir neapmierinātība ar Volkswagen rīcību. Es pati labi pārzinu tikai apvienotās karalistas ziņojumu, jo to izpētēju visdetalizētāk. Bet kā tad būtu ar uh, konkrētiem priekšlikumiem? Kā varētu virzīties uz priekšu? Uh, tīpa apstiprinājumi, piemēram, mēs daudz diskutējam šajā parlamentā par konkrētu komisijas priekšlikumu automašīnu tīpa apstiprinājumiem, jaunajām automašīnām. Un es uh, uh, zinu, ka uh, ir zināma frustrācija, ka pagātnē ir bijusi liela neapmierinātība, bet kā tad būs nākotnē? Pašlaik mēs izstrādājam šo jauno likumdošanu, šis process tagad iet cauri parlamentam, pēc tam būs tas jāizlaiž cauri nacionālajiem parlamentiem. Un, uh, apvienotā karaliste, nu, varbūt nebūs tik tieši iesaistīta Brexit rezultātā, bet neformāli būs iespēja iegūt arī uh, atgrieznisko saiti. At kā uh, šis process turpināsies? Vai jūsu parlamentos notiek par to diskusijas? Um, mēs zinām, ka ierēģi un eksperti uh, Eh, bieži vien strādā neatkarīgi no mums. Viņu skatījums ir pavisam savādāks nekā parlamentos. Un varbūt mums vajadzētu tiešām palūkoties, kā mūsu pilsoņi saskata autorūpniecības nākotni. Tagad ir sagatavoti šie lieliskie ziņojumi, bet vai jums ir konkrēti priekšlikumi par to, kā parlamenti var tikt iesaistīti Eiropas likumdošanas izstrādes procesā? pēc iespējas ātrākā fāzē. Ja mēs vienosimies, piemēram, par tipa apstiprinājumu priekšlikumu, tad tas nav viegli, jo um, šeit Eiropas parlamentā mums ir sava mēroga atbildība, kas ir pavisam savādāka nacionālajos parlamentos. Kā jūs plānojat iesaistīties nākotnē jaunās likumdošanas izstrādē? Vai jums jau ir tagad kaut kādi konkrēti plāni, lai mainītu parlamentu iesaisti? Mēs zinām, ka šie lēmumi, kas tiek pieņemti Briselē, eh, stipri ietekmē situāciju. Ietekmē to ilgā laikā. Gerbrandikums. Paldies. Tagad eh, liberāļu grupas vārdā, nevis kā eh, referents. Man ir divi jautājumi. Mēs koncentrējamies uz to, kas ir noticis pagātnē un kas būtu jāmaina nākotnē, lai izvairītos no līdzīgiem skandāliem. Bet joprojām pastāv liela problēma ar pašreizējo uh, eh, transporta līdzekļu floti Mēs zinām, ka šīs automašīnas uh, ir netīrākas, to emisijas ir daudz, daudz augstākas nekā vajadzētu. Mēs kritizējam te Eiropas komisiju, bet arī dalību valstis. Kritizējam viņus par to, ka trūkst rīcības, lai sakārtotu situāciju ar pašreizējo uh, autoparku. Vai jums arī ir kaut kādi konkrēti secinājumi šajā sakarā? Un otrais jautājums. Uh, par to, ka trūkst likumdošanas īstenošanas pasākumu dalību valstīs. Mēs bieži saskatām šo problēmu, proti, ka uzdevumi starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni nav skaidri sadalīti. Bet mēs, piemēram, savā komitejā jau esam konstatējuši, eh, ka likumdošana netiek pienācīgi īstenota dalību valstīs. Un mans jautājums ir tāds. Vai arī jūs izdarījāt tādus pašus secinājumus? Vai jūs arī kritizējat savas valdības par likumdošanas īstenošanu? Un kā tad ir ar nākotni? Mēs vēlamies, piemēram, labāku koleģiālo izvērtējumu starp dalību valstīm. Bet lūkoties uz, piemēram, strīdu starp Vāciju un Itāliju, mēs redzam, ka koleģiālais izvērtējums nevienmēr tiek akceptēts tad izvērtētajā valstī. Tad kā tad ir? Vai tas ir labs instruments? Vai tik tiešām tas ir veiksmīgs? Vai jūs teicat kolēģiālā izvērtējuma sistēmai? Eh, kā tas tika konstatēts izmeklēšanas laikā? Paldies, Lopes skundze, lūdzu. Lies paldies! Eh, runāšu spāņu valodā. Var uzlikt austiņas. Es vēlētos jums pateikties visiem uh, par uh, pastāstīto par jūsu darbu. Paldies, ka izklāstījāt savus secinājumus par Dieselgate skandālu. Jūs stāstījāt par savu parlamentu uh, komisiju darbu neatkarīgi no poli konkrētās politiskās grupas. Uh, vērtējumā. Un žēl, ka šeit nav klāt Spānija. Jūs pēdējās nedēļās rīkojaties arī aktīvi. Mēs zinām, ka komisija ir sākus savu darbu, bet mēs arī zinām, ka Eiropas iestādes sen ir zinājušas, ka ir lielas nesaskaņas starp pieteiktajām emisijām un reālajām emisijām. Un eh, šīs atšķirības būtībā netika ievērotas, pat tika slēptas. Jūs to nosodījāt. Bet kā tad ir, piemēram, ar patērētāju aizsardzību? Eiropas patērētāji izjūt eh, lielu diskrimināciju salīdzot ar, salīdzinot ar kompensācijām, kas tiek izmaksātas ASV patērētājiem. Kā jūs vērtējat šo situāciju un vai jūs neuzskatāt, ka mums vajadzētu jaunos noteikumus par patērētāju aizsardzību ņemot vērā autoražotāju um, nesodamību šajos apstākļos? Un visbeidzot, vai jūs savā darbā izjūtāt spiedienu no autorūpniecības puses? Vai jūs esat saskarušies ar, eh, piemēram, apgalvojumiem, ka jūsu darbs negatīvi ietekmē šo nodarbinātību. Mēs zinām, ka eh, darba aizsardzības noteikumi nav pietiekami. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki tiek atlaisti. Mēs zinām, ja investīcijas būtu bijušas lielākas, tad mūsu rūpniecība būtu bijusi daudz tīrāka un lielāka un ilgspējīgāka. Pēdējais jautājums ir saistīts ar ar NOX un CO2 un uh, citu kaitīgo vielu izmešiem. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējais regulējums ir pietiekams? Thank you very much. <coughs> And, uh... Paldies. Paldies arī jums par to, ka jūs šodien esat šeit. Mm, es redzu, ka īstenībā mēs visi nonākam līdzīgā situācijā. Tad mēs redzam, ka tās iestādes, kas ir, kam jābūt neatkarīgām, parasti arī tomēr atrodas interešu konfliktē, kur arī trūks varbūt eksperta tāda zināšana. Bet, attiecīgi, valdības reakcija parasti ir ļoti tāda maiga un līdz to ir liela vilšanās. Tad man jautājums jums, Jorgs, un tad, kad jūs atsaucāties um, Ah, tas ļoti kungam. Tātad jūs runājat par to, ka valdība īstenībā lielā mērā ignorēja jūsu rekomendācijas un nereaģēja. Tad ko lai rīkojamies tālāk? Jo citiem vārdiem sākumā valdība pasaka paldies, ka pastrādājāt, bet nu mēs neko netaisamies īsti mainīt. Varbūt tomēr varētu panākt, ka viņi izmantot. Lūk, lai mēs esam tieši tādā pašā situācijā. Mēs kā gatavojam ziņojumu, bet nezinām, ko par to vispār teiks komisija bet beigās es baidos, ka varētu būt līdzīga arī jūsu situācija. Un kā jūs tagad domājat, kā rīkoties tālāk, kā tomēr panākt, ka valdība jūs tomēr ņem vērā? Un vēlāk skatām tālāk pa precīziem jautājumiem. Vēlos arī teikt paldies Francijas kolēģei, paldies par jūsu sagatavotām rekomendācijām. Tā ir sacījāt, ka nepieciešama Eiropas aģentūra Kā es nonācu līdz šādām situācijām secinājumam, jo mēs tieši par to šobrīd runājam? Par tādu neatkarīgu Eiropas aģentūru, kas uzraudzītu šo situāciju. Man ir saprotams ceļš, līdz kā jūs nonācat līdz šim secinājumam. Otrs jautājums ir Batokundze arī jums. Tātad jūs runājat par to, ka šeit TCM ietvaros ir um, arī šie lēmumi Mums bija arī kādreiz, arī pirms diviem nedēļām sarunā Rojāls kundzi. Viņas tieši pastāstīja, ka piedalās arī valsts ierēģi, kas nosaka valsts pozīciju, nemaz neņemot vērā ministra politisko pārliecību. Jūs arī esat bijusi ministre, un īstenībā es saprotu, ka, nu, te ir, zinām, tāda varbūt neatbilstība. Es saprotu, ka īstenībā parasti ierēģi sako, ministra pārliecībai, bet es nezinu, kā Francijā. Varbūt viņi tiešām galvojas paši par sevi neatkarīgi un pilnīgi atrauti no ministra. Tālāk, Dānas kundze, jūs runājat arī par labāku neatkarīgu kontroli. Tomēr jūsu piedātais secinājums ir ļoti vispārīgs. Nu, mēs varam runāt vienmēr par labāku un neatkarīgāku bet eh, vai jūs varētu precizēt, jo jūs piedāvātais variants šobrīd izklausās ietver visu un nepasaka neko. Vēl jūs arī runājat, protams, par tādu izlases kārtā veiktajām pārbaudēm reālajā dzīvē, jau tad, kad automobīļi ir arī pārdoti un atrodas uz ielas un brauc. Tad, eh, kā jūs varētu to ieviest? Kā jūs varētu panākt, ka Beļģijas valdība uh, arī vēlētos to īstenot. Ja mēs zinām, ka īstenībā Eiropā tas gan ir neiespējami panākt, ka 28 valdības apstiprina šo ideju un tad vienojas, kādā veidā tas notiek, un līdz tam brīdim viss tas jau ir tā apkrauts, ka tur vispār nekas nav iespējams pārsteiguma kārtā šāds, izlases kārtā šāds testus veikt. Un vēl Vācijas pārstāvjiem būtu jautājums par šo so slaveno jautājumu par augsto startēšanu un silto startēšanu. Uh, Un tātad mēs varam skatījāmies, kāda bija citu valstu secinājuma. Tātad Britu secinājums, ka 32 no 308% no automobiļiem bija konstatēts, ka bija uh, Vācijas gadījumā no 48 no 53. Un tad IPA sacīja, ka parasti ir tas, ka ir neloģiski jūs teiktu, ka uh, jūs eh, izme, izmet mazākas emisijas, izmešas ražot tieši pie uh, augstadzinēja, jo, nu, no saprotams, ka augstadzinējs nedarbojas tā, kā viņam jādarbojas, un tad ir vairāk tieši emisiju. Un tad mani pārsteidz, ka Vācijas un apvienotās karalistes uh, valdības konstatē šo un pasaka, problēmas nav. Viss ir atbilstoši, viss ir tā kā jābūt. Man līdz to pārsteidz, ka Vācija sagatavotā ziņojumā tas neko neparādās. Jo tas taču skaidri kliedzoši pierāda šo uh, krāpšanās ierīču klātesamību. Tātad, ko Vācija gatavojas darīt, lai, nu, jūs, ka izmeklēšanas komiteja gatavoties darīt, lai Vācijas valdība tomēr reaģētu? Jūs saprotat, ka līdz šim tas vienkārši tiek palaists garām un vispār uz to nav nekādas reakcijas. Es ceru, ka jūs, ka izmeklēšanas komiteja tomēr reaģēs un panāks, ka Vācijas transporta ministrija reaģē. Paldies. Tālāk, Evī kundze. Paldies. Arī es vēlos pateikties jums, ka esat ieradāties šodien, un arī mums ir iespēja jums uzdot tiešus jautājumus. Žēl, ka Itālija, diemžēl, nav izveidojusi izmeklēšanas komiteju, un līdz to nevaram uzdot viņam šāds jautājums. Man būtu jautājums. Tātad jūsu veiktā izmeklēšana. Jūs arī skatījāt varbūt jautājumu par finansēm, ko, ko saņem tieši automobīļu ražotāji. Kā tas notiek? Šie tieši maksājumi. Un vai jūs esat konstatējuši arī kaut kādas nepilnības un pārkāpumus šajā ziņā? Piemēram, uh, vai jūsu dalībvalstī ir bijušas situācijas, kur valsts sniedz atbalstu emisiju samazināšanai, jā, tātad īsti tādu progresīvu tehnoloģiju ieviešanai, vai kaut kas tāds vispār konstatēts. Un tad īstenībā izrādās, ka tas nekas nav izmantot šādiem mērķiem un nekas nav pareizi mērķiem ieviests. Tālāk, turpinot arī Mr. Eh, Gebrandī kungu jautājumu par reālajām emisijām braukšanas apstākļos. Mums nu, šobrīd Eiropā ir tāda situācija. Tad, nu, tā transporta līdzekļi eh, turpina braukt un droši vien brauks līdz pat 21. gadam. Līdšanēja aprēķini un tātad reālās braukšanas emisijas noteikumi Tad mēs saprotam, ka tas viss tāpat nemainīgi paliks līdz 21. gadam. Un tomēr, vai jūs redzat, ka kaut kādā veidā varētu rēģēt un panākt izmaiņas, kas skata arī automobīļus, kas jau šobrīd ir apritē? Mēs runātu par kādu pielāgošanu dīzeļu dzinējiem, kas būtu obligāti kārtā tomēr jāveic. Labi, paldies. Tad, tad pirmais jautājumu rauns. Lai gan varbūt uzreiz dot iespēju, varbūt vēl kādam uzdot jautājumus. Un tad jūs varētu atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem un vairs netaisīt otru jautājumu raundu. Tad jautāšu deputātiem, vai kāds vēlas uzdot papildus jautājumu? Henkelkungs, lūdzu. Man būtu jautājums, vai jūs esat pamanījuši, ka kāds mēģina šo Volkswagen skandālu Nu, galu galā mēs visu, protams, kritizējam, bet tomēr, ka kāds mēģina to sasaistīt ar daudzām citām problēmām. Piemēram, arī, ka tiek jaukts jautājums par laboratorijas testiem un reāliem braukšanas testiem. Otrs jautājums ir skaidrs, ka Eiropas komisija pieļāva izslēgt, Eiropas uh, komisija tā atļāva izslēgt emisiju testēšanu Uh, atsevišķos posmos, lai aizsargātu motoru dzinēju uzsildes procesā. Un vēlāk es, protams, arī jautāju komisāriem, vai šis tomēr noteikums ir pārāk mm, pielaidīgs un vājš, un ka, piemēram, pieļauj, ka Fiats arī pēc 20, 20 minu, divām minūtēm var izslēgt, vai Opelim savukārt tas ir, ja dzinējs ir augstāks par 17 grādiem. Un tas nozīmē, ka konstruktoriem nemaz nav jāpieceņš, jāpaceņš kaut ko jaunu izdomāt. Jā, jā, jau viņiem ir iespēja izslēgt šīs emisiju mērīšanas ierīces, lai it kā aizsargātu dzinēju, tad jau sanāk, ka šis noteikums tieši to veicina, lai vispār neko arī nemainītu un nedarītu. Vai jūs tam pievērsat uzmanību? Un vēl vai jūs pievērsat uzmanību faktam, ka Eiropas nevalstiskā organizācija transports un vidē ir sagatavojuši statistiku, statistiku par reālajām emisijām, kas vienmēr īpaši izceļ, ir norāda, ka tieši Volkswagens un vispār Autijas, AA Vācijas auto um, ražotāji ir šajā gad, gadījumā reālajos emisijās uzrāda daudz labāks rādītājs nekā daudz citi. Labi, vairāk jau tām nav. Tad sāksim atkal pēc kārtas. Jūs atbildes. Ja? Sāksim ar Batokundzi. Jā, paldies. Mēģināšu atbildēt īsi katram. Es atvainos, ka neuzvēr, nevarēšu uzrunāt jūs tieši vārdu, jo baidos, ka kaut kā varbūt nepareizi izrunāšu. Pirmkārt, Francijas parlaments pilnībā atbalsta jūsu darbu. Un uh, Francija, protams, jāatzīst, ka vēlas būt tiešāk iesaistīta Eiropas lēmumu pieņemšanā, sadarbībā ar Eiropas iestādēm, eh, kādā ziņā sasaistot tos lēmumus, kas tiek pieņemti Briselē un Parīzē. Un tādēļ es apsveicu jūs ar šādu iespēju organizēt arī, arī mm, uzklausīšanu, kurā piedalījās arī Francijas uh, veselības ministre, piedošana vides ministre. Mums viņa nepiedalījās, uh, jo mums savukārt piedalījās sabiedrības veselības ministrija. Un mums tādā ziņā bija grūtāk eh, īstenībā nodrošināt šādu ciešāko komunikāciju. Jums tas izdevās. Labi, tad jums bija jautājums par Eiropas aģentūru un kāda ir mūsu ideja un redzējums. Un kādi būtu šie pierādījumi? Šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, kādas ir reālās izaicinājumi un problēmas ar sabiedrības veselību, 97. gadā Francijā tika sagatavots arī jau ziņojums jau toreiz. Uh, um, par dīzeļu dzinējiem un vēzi. Šis uh, ziņojums nekad netika publicēts, un par to atbildēja zinātnes un pētniecības ministrs. Uh, 2012. gadā, kad es biju vides ministre, bija arī Pasaules veselības organizācijas lēmums tieši norādīt, ka dīzeļa partikulas, uh, uh, sīkdaliņas ir arī kancerogēnas. Un par to arī mums bija ļoti nopietnas diskusijas starp mani kā vidusministri un uh, Arno Montembūra kungu, ekonomikas ministru, kurš ļoti aktīvi cīnījās pret šādu institīvu. Un es vienmēr esmu uzsvērus, ka tieši tā, diemžēl, tas ir. Ir jāsaprot, kāpēc gan īstenībā mums liekas sprunguļus, kāpēc mums neļauj atzīt realitāti, kas jau ir skaidri pierādīts starp dīzeļa um, kaitīgo ietekmi uz sabiedrības veselību. Un kāpēc tas visu laiku tiek bloķēts? Tādēļ šodien es vēlētos skaidri pateikt, ka francieši satams ar vienu ir ļoti, ļoti eh, aktīvs. Mēs par to daudz domājam. Un, protams, ka ražotāji ar vienu aizstāv savus ražošanas tehnoloģijas un dīzeļu dzinējus. Bet, laikam, mēs redzam, ka īstenībā arī um, Francijas um, ražotāju un uzņēmēju organizācija tomēr aizstāv arī automobiļu ražotājus Un mēs savukārt cīnāmies pret šo, un jāatzīst, ka šodien mums ar vienu nav izdevies, ka mēs aizstātu dīzeldzinājumus ar, benz, eh, ar benzīndzinējiem vai pat vispār ar jau elektromotoriem, bet diemžēl tas nav izdevies. Un šīs uh, sīkdaļas, ko rada dīzeļdzinēji, uh, ar vien tiek radīts, un es baidos, ka pēc pāris gadiem būs tomēr vēl jauni skandāli. Tālāk par likumdošanu un Francijas trūkumiem šajā ziņā. Es domāju, ka mēs visi varam teikt, ka mūsu attiecīgās valdības ir sapratuši, jā, mēs esam norādījuši arī daudz nepilnības mūsu likumdošanā. Piemēram, Francijā mums nav obligāta prasība. Mēs sagatavojam, protams, visdažādākos rekomendācijas, lai Francija rīkotos nemaz negaidot Eiropas mēroga likumdošanas izmaiņas, ka tomēr jau rīkotos nacionāla līmenī. Tad mēs sagatavojam ļoti skaidrus priekšlikumus. Tad mūs arī partijas sagatavo šeit konkrētos priekšlikumus, bet jāatzīst, ka tas ir tikai ierosinājums, un Francijas valdība uz to nereaģē šobrīd. Lai gan viņiem būtu vienkārši darīt, viņi sagatavotu un viss notiktu. Tā, tālāk par TCE. Labi, mums sagatavots, protams, arī ziņojums. Jūs redzat, ka arī to starp ziņojumu ir sagatavošana arī apstiprinājusi starp ministriju sesiju, tas jau bija 15. gadā. kur Francija nostājās pretī Eiropas komisijai. Tas jau bija ļoti laicīgi. Pēc tam, protams, seko arī otrs ziņojums par atbilstību. Par ministriem, protams, ka lēmums politiskos pieņem ministrs, nevis ierēģi. Un kompromisa ceļā mm, Francija, protams, rīkojās, un vēlāk, protams, mēs arī signalizējam par politisko problēmu. Katrā ziņā Bet labāk, protams, kā Francija kā valdība rēģē uz problēmām kaut novēloti nekā nekad. Nu, par mūsu tālāko darbību. Protams, te es jau teiktu trešais posms. Mēs runājam par jaunajiem automobiļiem, kas parādās apritē. Nu, protams, kā atjaunos autoflot parks. Um, Tad mēs runājam arī par to, kas ir šis maiņas tagad, kad spēkā eiro 5, un savukārt pirms eiro 5 eh, apritē palaistās automobīļi, viņiem nav šo dīzeļu partikulu filtri eh, eh, uzstādīti. Jautājums, vai mēs tādu pieprasītu, lai visus tos uzstādītu, un tas liekas neiespējami tomēr. Par Volkswagen un par krāpniecisko programmatūru savā darba laikā. Es negribēju kaut kā veidā mēģināt šeit norādīt. Apzināti izveidotas uh, krāpšanās programmatūras, kas ir vēstas, protams, lai pār, uh, apietu visas tīs normas, kas ir skaidri noteikts arī vai nu šis uzsildīšanas periods 20 minūtes, un otrs puses, kas ir pilnīgi nepieņemama prakse kas ir gan juridiskie pārkāpumi, gan arī morālie pārkāpumi, ka tas tomēr ir atšķirīgs lietas. Te nevar visu visu jau kopā. Par atkāpēm un izdalītajiem izņēmumiem. Tātad šie izņēmumi, kas jau ir skaidri notiek 98. gada Eiropas likumdošanā, Um, bet īstenībā mums ir 2016. gads, un man ir jāsaprot, ka tas, kas bija aktuāli toreiz, un kas skar arī mm, piesāņošanu, kas rada gaisa piesāņošanu, īstenībā ir jāpārmaina. Un tāpēc ir jādara tā, ka automobiļu uh, ražotāji saprot, ka viņiem ir jāizmēģina jauni ceļi, uh, Jā, ir jāatrod veidi, kā nepiesaņot vairāk gaisu un vienlaiks arī nebojāt savu dzinējus. Nu, bet tas ir viņa uzdevums. Tad laiks iet, lai tas ir zināts progress, viņiem ir jāatrod. Tāpēc tas ir jautājums, kā to panākt. Nu, jā, mēs esam to risinājuši ar Eiropas aģentūras ideju. Es savukārt kā vidas ministrs savulaik arī saskāros ar Mercedes auto kondicionieru problēmu. Uh, Viņi izmantoja kondicionierā ļoti toksisku uh, šo sā, gāzi, kas ir īstenībā aizliegta Francijā. Un tad īstenībā bija jāapsaka skaidri, ka mēs arī aizliedzam šo Mercedesu braukšanu un izmantošanu Francijā. Es pieņemu šo lēmumu. Mercedes, protams, man ir eh, līdz ar to apstrīdēja šo manu lēmumu cēlpraksību pretprasību tiesā. Un tālāk arī šis jautājums izskanā nonāca pat Eiropas komisijā. Eiropas komisija atzina, ka Francija ir taisība, vērsās pie Vācijas, Vācija nevēlējās mainīt savu nostāju. Un jāatzīst, ka četri gadi ir pagājuši, un vien šī lieta tagad ir Eiropas saimnības tiesā. Lūk, ir tiešām šādi skaidri gadījumi, kur parādās arī atšķirības starp uh, dalībvalstīm, kur mēs runājam par uh, normu ievērošanu, par normu pievēršanas izpratni Šis Mercedes gadījums to skaidri pierāda. Un tas ir nopietns jautājums. Tu bieži vien sajūta, kas ir jādara Eiropas komisijai, kas ir jādara dalībvalstī. Tad ir jānodala pavisam skaidri, kas ir kura kompetence un pienākums. Tad mēs izstrādājam noteikumus Eiropas mērogā, kur mēs runājam par tirgus uzraudzību un par nepieciešamiem sodiem. Un te nu, nebūtu jāuzliek atbildība dalībvalstīm. Dalībvalstīm savukārt ir runa par Eiropas normu ieviešanu. Un arī par to, ka tiek eh, nodrošināt šīs pilnvaras tehniskajiem dienestiem. Bet Eiropas mērogā, protams, ir jābūt arī šie neatkarīgai Eiropas iestādēji. Tādēļ Francija mēs ierosinām izveidot šādu izmeklēšanas iestādi, kas izmeklētu arī šādu piesāņošanas um, radītāju parādību. Protams, es sakam, kā te ir ar veterā aģentūru vai kas, tas nav tik svarīgi, bet ka šāds veikt neatkarīgu šo funkciju un izmeklēt šādus piesārņotājus. Mums ir jāizveido sistēma, kas ļautu izrauties no šīs sadrumstalotās sistēmas, un tas ir jādara Eiropas mērogā. Tātad es runāju par nepieciešamību kontrolēt arī fak faktiski jau pēc automobīļu pārdošanas un reālās braukšanas, arī tad viņi tomēr ir jākontrolē. Labi, arī ASV ir ieviesuši šo uh, praksi par paškontroli, un tādēļ e, mums Eiropā būtu jārīkojas tomēr vēl uh, stingāk nosakot šo Eiropas noteikumus. Paldies, tagad Žadēnas kundze. Lielas paldies priekšsādātāji, lielas paldies dāmām un kungiem deputātiem par jautājumiem un komentāriem. Centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, bet neatkārtoties. Un uh, runāšu īpaši par manas komisijas darbu, kas varētu jūs visvairāk interesēt. Nu, visu pirms iesākumam, nu te laikam jāsāk ar beigām, ar mūsu ieteikumiem, kas tika formulēti. Jā, tik tiešām Eh, jālūkojas uz to, vai valdība arī mēģina izmainīt situāciju un to, kā uzvedās dažādi spēlētāji. Tik tiešām arī pie mums dīzeļu eh, automašīnas tika īpaši veicinātas, bet eh, jaunā valdība ir izlēmusi tagad uzlikt daudz lielākus nodokļus, daudz lielākus akcijas nodokļus dīzeļu automašīnām var teikt, ka tas ir solis pareizā virzienā, bet ar to noteikti vēl nepietiek. Tas ir tikai viens no pasākumiem, kas būtu nepieciešams. Arī mēs atzīstam, ka autoparks būtu jāatjaunina. Mums bija uh, diskusijas uh, par uh, šo jautājumu mūsu īpašajā komisijā. Būtībā nepieciešams rīkoties vairāku gadu uh, garumā, lai atjaunotu automašīnu pārku, kas ir uz ielām. Pie mums tik tiešām ir ļoti daudz dīzeļa automašīnas, un šī situācija ir izvērsusies tāpēc, ka politika bija labvēlīga tieši dīzeļa motoriem. Uh, tagad mēs pievēršamies elektromobīļu veicināšanai. Uh, bet saprotam, ka nepieciešams strādāt, piemēram, ar reģioniem mūsu valstī. Reģioniem ir liela loma īstenojot likumdošanu. Un pēdējā valsts reforma 2014. gadā piešķīra reģioniem vēl lielāku lomu šeit. Mēs darām visu, lai veicinātu hibrīd dzinēju izmantošanu un lai ievērotu Eiropas normas. At, mēs zinām, ka uh, uz citiem kontinentiem, Āzijā, piemēram, ir uh, izmantoti šādi uh, hibrīd uh, transporta līdzekļi. Mēs lūkojamies, uh, kā šo paraugu pieredze varētu izmantot arī pie mums. Tad jautājums bija arī par darbu ar ražotājiem. Nu, mūsu valstī šis jautājums varbūt nav tik aktuāls, jo mēs neesam uh, lieli autoproducenti, vismaz pie mums nav at, automašīnu rūpnīcu pašiem, mums pašiem nav bēļu autoražotāju, bet mēs katrā gadījumā piedāvājām fiskālos stimulus un subsīdijas tiem, kas strādā Beļģijā, lai veicinātu um, Eiropas normu ievērošanu un lai veicinātu vajadzīgās investīcijas. Vēl man uzdeva jautājumu par kontrolēm. Neatkarīgās kontroles. Jā, tas tiešām ir tāds diezgan um, sarežģīts jautājums. Šis neatkarīgās un koleģiālās kontroles. Jā, tik tiešām. Mūsu darbā kļuva skaidrs, ka uh, viena problēma šeit ir certifikācijas un uh, tipa apstiprināšanas process, uh, kas nav sakārtots, un cita problēma ir kontroles automašīnām, kas jau ir uh, laistas tirgū. Beigu beigās tas fakts, ka kontrolas valstīs nav Uh, pienācīgas un neatbilst pilnībā Eiropas Savienības normām, ka šīs kontroles uh, neatspoguļo īstā, īstās uh, tad, uh, emisijas reālos apstākļos, tas mūs uh, mudināja strādāt pie šī jautājuma. Mēs vēlamies, lai Eiropas mērogā tiktu harmonizēti noteikumi par pārbaudēm un kontrolēm, lai mēs varētu rīkoties caurskatāmākā veidā, stingrākā veidā. Un šādas stingrākas kontrolas ļautu labāk īstenot vidas politiku un veselības politiku visā Eiropā. Bet mēs varētu to īstenot harmonizētākā veidā. Daudz komentāru bija arī par pašreizējo auto parku, jeb auto floti, kā tika teikts, mēs cenšamies atjaunot uh, auto parku Beļģijā. Diemžēl visā Eiropā šie darbi nevirzās uz priekšu tik raiti, kā mēs būtu vēlējušies. Beļģijas valdība, kā es teicu, sadarbojas ļoti aktīvi ar reģioniem un cenšas izveidot nu, stimulus, lai mainītu situāciju, lai mainītu to, eh, kādā veidā patērētāji izmanto transporta līdzekļus. Šodien tika runāts par nejaušām kontrolēm daudzās uzklausīšanās šī ideja tika skatīta. Un te runa ir par, gan par Eiropas Savienības mērogu, gan par nacionālo līmeni un reģionālo līmeni. Šī nejaušo kontroļu sistēma ir visai interesanta. Un tad mums derētu apkopot arī nacionālo pieredzi, lai redzētu, kā varētu rīkoties. Es ceru, priekšsētāji, ka esmu atbildējusi vairāk vai mazāk uz man uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Jā, domāju, ka es jau atbildēju, tik tiešām. Tagad Stjorta kungs. Thank you! Paldies, paldies par jautājumiem. Vēlētos tā kodolīgi atbildēt uz tām. Vispirms gribētu par jautājumu par apvienotās karalistes līdzdalību Eiropas eh, vienošanās notiekumos pēc Brexita. Komitejas darbs, lielākais darbs ir padarīts jau pirms referenduma. Ziņojums tika publicēts pēc šī, šīm vēlēšanām, un to mēs neņemam vērā tādēļ kā komiteja. Mēs ne, nedomājam, ka tur uh, uh Lielbritānija pati izstāsies no uh, šīs eh, Eiropas eh, automobīļu regulatīvās sistēmas kā Brexit rezultāts. Daži no mūsu secinājumiem un uh, ieteikumiem par to, kā valdībai ir uh, jāiesaistās darbā par uh, automobīļu standārtiem uh, globālā līmenī un par standārtiem, tas. Uh, 50. pānta diskusiju laikā par to tika saglabās nostāsts to, ka mēs uh, paliksim šajā starptautiskās vienošanās. Un uh, Tāpat arī būs šī VLTP testa procedūra, un tāpat arī ņemot vērā globālās eh, piegādes ķēdes, kas darbojas visā pasaulē. Tas ir arī pārsniedzot Eiropas Savienības līmeni. Tas ir starptautisks līmenis, un mums ir šeit jāsglabā harmonizētas procedūras un standārtus globālā līmenī. Jautājums par ietekmi par vidas prioritātēm un ekonomiskām prioritātēm no otras puses. Mēs uh, eh, neskatām, ka šeit ir īpaši kaut kāds uh, spiediens no uzņēmēja puses. Mēs, uh, protams, apzināmies, ka ražotāji ir milzīgs lobijs, viņiem ir liela ietekme, un daži no mūsu ieteikumiem, kas attiecas uz skaitu nošķīrumu testēšanas procedūrās, kas strādā pie šiem jautājumiem. Saistīts ar to ir arī no dīzeļa, benzīna un dīzeļa motoriem. Uh, un jautājums arī par to, kā samazināt CO2. CO2 un dīzeļa uh, motoriem ir CO2 mazāk nekā benzīna motoriem, bet uh, tiem toties ir daudz augstākas uh, NOx emisijas. Un šis jautājums vēl nav atrisināts pilnībā. Man kolēģi no Francijas un Bēļģijas uh, eh, arī atsaucās uz to, kādai vajadzētu būt uh, ilgtermiņa atbildēji uz šo jautājumu. Tātad pareiz atbilde būtu hibrīda motori, un tā ir politika, ko aktīvi vēlas risināt arī Afrikas karalists valdība. Mums ir arī fiskālās, eh, fiskālie stimuli cilvēkiem, kas pērk elektriskās automašīnas. Ir arī pieejams finansējums eh, no vietējiem pašvadiem, kas piedāvā šādus fondus pilsētās, un vairākas pilsētas ir uzsākušas ierobežojumus visvairāk piesāņojošiem automašīnām, kas eh, brauc pa pilsētu centriem transporta komitejas iepriekšējais ziņojums eh, iepriekšējā sasaukumā. Tad eh, arī risinās šo jautājumu par motoru nākotni. Un tas būs 20-30 eh, gadi, kad visi šie stimuli sniegs rezultātus. Tad mēs vēlamies atbalstīt pasākumus, kas izraisītu šo pavērsienu prom no dīzeļa motoriem, benzīna motoriem uz hibrīdu un elektriskajiem motoriem agriskajām automašīnām. Vēl bija jautājumi, kas tika uzdoti. Par augsto startu un silto startu par emisijām. Amas karalistes valdība pārbaudīja šo, šīs procedūras, un tas tikai iekļauts arī mūsu ziņojumā un mūsu secinājumos nu, kā mūsu arī rekomendācija rezultāti. Un, protams, ka mēs varam atkal, atkal atvērt šo izmeklēšanas sadaļu, lai nodrošinātu pierādījumus. Un, eh, protams, ir arī jautājums par to, mēs kā komiteja uh, parlamentā mums nav tāds tiešas uh, īstenošanas kompetences, bet mēs veicam izmeklēšanu izdarīt secinājumus. Un mēs uzaicinām arī valdības pārstāvjus uh, un uzdodam jautājumus un arī sniegt atbildības. Atbildes. Mēs sastādām ieteikumus. Mēs vēlamies uh, saglabāt, turpināt darbu šādā veidā. Tātad mums ir abi ministri un arī Volkswagen menedžmenta pārstāvi, kas bija pie mums vairākas reizes. Varbūt tikai vēl jautājumu, vai jūs grasāties vai atkal veikt izmeklēšanu saistībā ar transporta ministrijas ziņojumu, jo tur patiešām ir labi testēšana, bet šķiet, ka secinājumi, kas tika izdarījumi, ir tādi samērā vāji. Ja paraugāmies uz to, kas ir testēts, vai jūs grasāties to atkal atvērt, tad mums nav nekāds īpašs konkrēts datums mūsu laika grafikā, bet uh, izmeklējumu, kas pašlaik notiek, es eh, būtu ļoti pārsteigts, ja tas nebūtu kaut kas, pie kā mēs eh, atgrieztos kaut kad vēlāk. Tā noteikti notiks. Cits jautājums vēl bija, vēl viens jautājums par eh, finanšu ietekmi uz automobīļu ražotēm, vai mēs saskatām šeit kaut kāds pārkāpumus. Nē, bet ir paustas bažas par uh, interešu pārklāšanos, sadursmi starp uh, testējošām aģentūrām un uh, automobiļu ražotājiem kopumā. 47. punkts mūsu ziņojumā uz to norāda, kur mēs esam apkopājuši mūsu paustās bāžas par šo interešu sadursmi. Mēs vēlamies tādu skaidrāku nodalījumu atbildībām, kompetencēm šajā jautājumā. Pārbaudīšu, vai bija vēl kāds jautājums uz ko vēl neesmu atbildējis. Šķiet, ka atbildēju uz lielāko daļu no jautājuma. Atvainojos, ja kādu aizmirsu. Bērins kungs lūdzu. Jā, paldies. Paldies arī par jautājumiem, kuri ļoti skaidri norāda uz to, ka ir ļoti liela interese par to uzzināt, kā mēs rīkosimies ar secinājumiem, kā tie būs sastādīti. Es uzskatu, ka tas ir centrās jautājums. Trīs eh, dalībvalstu parlamenti arī vēl iesaistīsies un, un eh, lai būtu tā, ka mēs tiešām beigās būtu gudrāki. Bet eh, kā tad būs tā situācija, ka mēs to nevarēsim re rezultatīvi iztenot? Šeit runa ir par to, ka izjaušais jautājums vairākos komisijās ir parādījis, ka ir atkāpes nu, novirzes, kas nāk par sliktu cilvēku veselībai vidē, kas ir nākotnē jādara, lai tu no tā nākotnē izvairītos. Otrais jautājums, kā mēs rīkosimies. Uh, ar jau esošiem automobīļu parkiem. Mums ir jāpieņem, ka mēs arī turpmāk šeit runa par to, kā būs tik lielas emisijas, eh, kas nav pieļautas likumā. Tādēļ tie bija tie jautājumi, kas tika uzdoti tādā pārskatā, un pāris ir arī tik ļoti svarīgi, lai es tieši uz tiem atbildētu. Tika jautāts arī, kā uh, Kāds bija risinājums starp šo, šiem atšķirībām starp uh, vides uh, asociācijām un ministrijām, ekonomikas konfederācijām? Jā, patiešām bija atšķirīgs vērtējums no iesaistēm pusēm atšķirīgajām uh, procedūrām, kas spēlē nozīmi. Piemēram, Vācijā tas noved pie tā, ka jau 2000. gadu sākumā toreizies vidas, vidas ministrija uh, un uh, vidas uh, iestāde uzdeva šo jautājumu un vēlējās šādu pētījumu, lai varētu konstatēt reālo emisiju līmeni. Tātad uh, tas bija tā ļoti acīm redzami, kad mēs raudzījāmies uz to, kādi rezultāti, kā tika samazināts ambīcija līmenis. Līdz ar to gan ekonomikas ministrija, gan arī transporta ministrija vienmēr ir mēģinājusi šo jautājumu varbūt netik uh, precīzi uzdot, un varbūt arī izpētes dziļums nav bijis eh, tik liels, cik no sākuma prasīts. Līdz ar to šāda ietekme ir tikusi izdarīta. Un, eh, ja tiek uzdots arī jautājums, cik lielā mērā automobīļu ražotāji aktīvi ir eh, ietekmējuši situāciju, lai panāktu citas procedūras pieejas. Uh, Par šo jautājumu, protams, es tik konkrēti neko pateikt nevaru. Tā noteikti, ka tur ir bijis kaut kāda ietekmes izdarīšana, bet ja es pēc paraugos konformitātes faktoru RDE 4 paketē, tad uh, vismaz mums ir jautājums, uh, kam vajadzētu pieskārties, kādēļ šeit. Uh, radās mainīts konformitātes faktors, kas jau šā vai tā bija Norēvas nu, komisijas viedokļi par augstu, bet arī ministrijām Vācijā tas šķieta par augstu, un beigu beigās 2.1 eh, un 1.4 regulējums tika pieņemts. Tātad šādi jautājumi tika uzdoti, it īpaši tādēļ, ka Vācijas automobīļu ražotāju konfederācija bija uh, ļoti skaidri savā nostājās attiecas nacionālu politiku un bija lūgums šeit eh, Eiropas līmenī strādāt un iejaukties eh, par labu Vācijas automobīļu ražotājiem, jo šeit bija brīdinājums neizvirzīt pārāk ambiciozus mērķus, eh, jo pašreizajā laika brīdī nebūtu iespējas arī šos mērķus tiešām īstenot. Ja mēs paraugāmies uz nākotni, tad ir šeit jautājums, vai tipu apstiprināšanas procedūras, kādas mēs tagad pazīstam, patiešām būs spējīgas ierobežot to, ko Eiropas likumdevēja nevēlas, proti, lai tas nodarītu kaitējumu vidē cilvēku emisijai, emisijās. Tātad šo jautājumu uzdodot, tur bija ļoti pareizi norāde, un tas arī atbilst tam, kas tiek diskutēts pie mums, cik lielā mērā kolēģi Bato jau arī pieminēja. Vai patiešām uh, tikai un vienīgi ar šādu likumdošanas kopumu tipu apstiprināšanā vai motoru darbināšanā, vai tas tā paliks, vai patiešām nevajadzētu arī sareizināt procedūru, kāda tā ir ASV, lai atļautās uh, emisiju vērtības, kas pamatoties noteiktiem regulējumiem un regulām ka tur pat nevajadzētu nemaz tik ļoti rūpēties par to, vai speciāli nevajadzētu pierādīt, ar kādām procedūrām šos faktorus ir jāmēra, bet tā vietā tad uh, veic šo galīgo pārbaudi un tiek teikts, ja mēs vēlamies šādas uh, robežvērtības, tad praksē ir jāraugās. Vai šī izplūdes caurule, kāda tur ir rezultāti, un vai uh, automobiļi reāli ievēro šīs normas? kāda ir mūsu problēma arī šajā reālajā apgaismošanas darbā, arī izmeklēšanas komitejā, ir pierādīt, ka ir izmantot šīs izslēgšanas ierīces, kramatiskās programmatūras. ASV Volkswagen skandāla rezultāts. Tas faktiski nebija pierādīts, bet Volkswagen bija spiesta atzīt, ka ir izmantojis manipulatīvas programmatūras, lai ievarot šīs stingrās uh, vērtības. Līdzīga situācija pašlaik ir arī izmeklēšanas darbā, arī pierādījumos, no kurienes tad nāk šīs uh, atšķirības uh, novirzes, un mēs Vācijas parlamentā bieži vien esam tāda situācija priekšā, vai mums faktiski ir jāpierāda, ka ir izmantot šādu krāpnieciskā programmatūru, un ja mums tas ir jāpierāda, vai šī krāpnieciskā programmatūra 17, 15, 2015 gads, vai tajā tas ir iekļauts vai nav. Es domāju, ka karas tā ir kā cīņa pret veidzinavām un uh, tieši iestājas puses vai tie automobīļu klienti vai sabiedrība tas patiešām nevirza tālāk. Mums svarīgi ir tas, ka Eiropas līmenim mums vajadzētu būt šādām ambiciozām robežvērtībām, tām patiešām vajadzētu tikt īstenotām. Tika uzdots jautājums, tas, kas tagad tika konstatēts par NOX, vai tas kaut kur citur neparādītos. Kā no nu tā izvairīties? Jā, tas var parādīties, atkal būt, un uh, tas var atstāt arī ietekmi arī uz politisko līmeni. Vācijā mums, uh, to teikšu tagad kā kreiso pārstāvis komisijā, ir eh, pētījums, kas ir atvesināts no ICCT rezultātiem. Tas ir izmantots, lai uh, konstatētu, kāds ekonomiskais kaitējums un nodokļu politiskais kaitējums ir radies Vācijas valstī, kas ir radies tādēļ, ka CO2 vērtības eh, patiesībā ir daudz augstākas nekā tās ir uz papīra, kas noved pie tā, ka automobīļi tiek eh, iega, eh, attiecināt uz tām nodokļu klasēm, kas faktiski neatbilst patiesībai. Un līdz ar to iepriekšējos piecos gados un CO2 vērtība arī tiek vērta, ņemta vērā. Uh, 3,3 miljārdu eiro kaitējumu tas ir radījis šī neatbilstība CO2 kategorijām. Tad tur arī vēl vien skandāls saka vairāki pārstāvi Vācijas federatīvai Vācijā, ne tikai NOX. Tātad jautājums par silto un augsto startēšanu. Patiešām šis jautājums ir ilgāk darba kārtībā un atkarībā no tā, kā tu nostāju attiecīgā pusi ieņem debatēs, tas ir pašsaprotami, ka tas, tā ir pretruna. Uh, jo tas apgriež kājām gaisā īstenību, bet citi, kas to nenoliedz, ka ir šī dīvainā parādība, viņi apgalvo, ka to nosedz pašreizējā regula, kas ir spēkā Eiropā. Mēs to nesaprotam, tas nav pamatoti, mēs uzskatām, ka tur ir ļoti atklāta pretruna un vēlamies, eh, lai teikt, ka mums patiešām ir jāizdara spiediens un jāpieprasa, lai uh, noskaidro, ka vajadzētu tajos paskaidrojumos, ko Vācijas valdība izsaka, un Vācijas valdība vēlas šādu paskaidrojumu, lai tas nenovestu pie tā, ka mēs pamatprincipu, kas ir iekļauts tur, proti, ka šīs eh, gramatiskās programmatūras nav pieļaujamas, ka šī, eh, šīs pamatprincips tiktu atšķaidīts. Un es domāju, ka izmeklēšanas komisijā šeit ir ļoti liela nozīme. Pēdējais teikums vēl pēdējā norāde, raugoties uz eh, pagātni. Patiešām Transport and Environment uh, ir uh, aprēķinājis, ka 80% no visām automašīnām nebaz nav aptvērtas, izmeklētas, un nākamajos gados tas arī tiks darīts nepietiekamā līmenī. Tādēļ mums patiešām ir pie šī jautājuma jāstrādā, vai mēs patiešām šeit varam eh, runāt par tādu visu nosedzošu, un vai patiešām vajadzētu atsaukt no tirgus eh, ļoti lielā apjomā visaptverošā apjomā, vai tomēr vajadzēs īstenot citus pasākumus. Bet tas ir vēl process, par to vēl tiek diskutēts. Eh, tur mums, protams, kā komisija vēl pirms eh, mūsu izmeklēšanas darbības beigā, mums pagaidām vēl nav konkrēta nostāja, bet mēs pie tā strādājam. Es domāju, ka vēlētos izteikt vēl pēdējo teikumu, kas attiec uz secinājumiem darbā izmeklēšanas komisijām. Mums ir jāņem arī vērā, ka pasauli tomēr jau griezusies uz priekšu, ko mēs kā ekspost pagaidām varam ņemt vērā vismaz Vācijā, proti esam iesaistīti diskusijās par iespējamu aizliekumu fosiliem degvielām automobīļiem. Un um, elektromobilitātes debates, to visu ņemot vērā, protams, uh, šeit uh, uzsākas ar jaunu dinamiku, un mums ir jāparaugās, eh, lai mēs ar jautājumu, kā mēs nākotnē strādāsim ar šīm automašīnām, mums ir jāņem vērā viss šīs jaunās diskusijas, lai mēs eh, nepieņem tādus secinājumus, kas pamatotos tehnoloģijas eh, iepriekšējo statusu posmu, kā man tehnoloģija faktiski ir gājusi uz priekšu. Manuprāt, tur mums ir pietiekami daudz laika, lai mēs intensīvāk strādātu pie šī jautājuma. Uh, strādājat ar kolēģiem, kas savu darbu jau faktiski ir pabeiguši. Paldies! Thank you, Sean. Thank you very much. I'm looking... Lielas paldies! Palūkosimies, vai vēl kāds vēlas uzdot papildus jautājumus pirms noslēgsim šo diskusiju. Jā, ļoti īsi jautājums Berens kungam. Eh, šķiet, ka pazuda jautājums. Eh, vai jūs šodien runājāt šeit kā komitejas priekšsādātājs vai kā kreiso pārstāvis? Vai jūs nevarat man atbildēt? Atbilde. Mani ielūdza šeit kā komitejas pārstāvi, kā komitejas vadītāju. Un vai komitejas uh, da, dalībnieki arī zina par to? Jā, es pieņemu gan, ka tā tas ir, jo sekretariāts saņēma šo ziņu un arī paziņoja jautājums. Bet tad pāriem kolēģiem ziņojumi jau ir gatavi, un viņi neinformēja savus kolēģus par šodienas uh, Uh, sanāksmi. Tad šķiet, ka caurskatāmības labā tas nav labākais risinājums. Atbilde. Mēs uh, strādājam pie caurskatāmības, jo īpaši izmeklēšanas komitejā, un, protams, es paziņoju saviem kolēģiem par visu, ko es šodien šeit dzirdēju un ko pats paziņoju. Paldies, liels paldies par šo viedokļu apmaiņu. Tagad, kolēģi, varam noslēgt šo diskusijas daļu. Vēlos pateikties mūsu kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Šī ir bijusi lieliska, ļoti atvērta diskusija. Tā noteikti palīdzēs mums mūsu darbā, strādājot pie gala ziņojuma. Jūs par to tiksiet arī informēti, un mēs noteikti uzturēsim kontaktus ar jums. Paldies! colleagues. Godatie kolēģi, mums vēl ir paredzēta otrā sanāksmes daļa. Tā var būt arī īsa, nav obligāti jārunā ļoti gari, bet, kā jūs zināt, tā ir veltīta uh, nelielam, nelielam prezentācija Mārtiņš Nesbits šodien ir klāt, un viņš mums pastāstīs uh, par pētījumu, ko mēs pieprasījām par salīdzinājumu starp atšķirībām starp Eiropas Savienības un ASV likumdošanu. Manuprāt, tas ir ļoti interesants jautājums. Uzklausīsim tagad Nesbita kungu desmit minūtēm, un pēc tam tad visi, kas vēlēsies izteikties, saņem šādu iespēju. Nepiesakoties oficiāli, vienkārši brīvā mikrofona procedūrā. Ja paldies priekšsādātāji! Atvainojiet, ka šodien es esmu klāt, nevis Malkoms Fergusons, kas ir mūsu eksperts, diemžēl. Eh, Viņš uh, uh, nokļuva nelielā negadījumā uh, ar riteni un nevarēja tāpēc ievainojumu dēļ ierasties. Un tāpēc jums jāapmierinās ar mani. Sāksim tagad prezentāciju. Te ir izklāstīts uh, kas ir paredzēts šajā īsajā prezentācijā, mēs aprakstām, kas ir pašreizējā likumdošanā par emisiju līmeņiem Eiropas Savienībā un ASV. Tad es pastāstīšu arī uh, par atslēgšanas ierīču likumdošanas normām, par to, kā strādā īstenošanas procedūras, un būs arī secinājumi un rekomendācijas. Es detalizēti tagad visu neatstāstīšu, bet šeit ziņojumā katrā gadījumā ir salīdzinošā tabula ASV un Eiropas Savienības standartiem. ASV vairāk koncentrējas uz gaisa kvalitāti, mēs uz CO2 emisijām. At, um, ASV vairāk bija tad ekonomiskie standarti uh, sakarā ar cenu šoku. Tad pie mums, kā es teicu, CO2 uh, standarti, bet arī ASV CO2 tagad iegūst lielāku nozīmi, tāpēc kā augstākā tiesa uzskatīja CO2 par piesārņojošo vielu. Jūs noteikti zināt, kādi ir Eiropas Savienības standarti, tāpēc es vienkārši šo slaidu atstāšu malā. Te ir izklāstīts arī tāds vēsturisks konteksts emisiju likumdošanas attīstībai. Sākotnējā doma bija saistīta vairāk ar iekšējo tirgu, nevis ar veides un veselības apsvērumiem. Un e, tipa apstiprinājuma mehānisms arī tika izveidots vairāk kā iekšējā tirgus mehānisms, nevis kā mehānisms, kas ļautu mums labāk sasniegt gaisa kvalitātes mērķus. E, tagad e, mēs paplašinām šo stratēģiju, iekļaujot arī gaisa kvalitātes aspektus. Tad mums arī ir likumdošana par siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm. Pēc Kyoto protokola nolīguma, kas ir brīvprātīgs nolīgums, un Eiropas Savienības um, ražotāji uh, to parakstīja tāpat kā Korejas un Japānas ražotāji, mūsu mērķis bija mazināt jauno automašīnu emisijas Savulaik bija daudz uh, izteicienu par to, ka šī pieeja uh, nenostrādās, tāpēc, ka daudzi vienkārši vēlēsies izmantot sistēmas piedāvātos labumus. Un tik tiešām uh, mēs konstatējām, ka ne visi ražotāji izpildīja savas saistības, tāpēc beigu beigās tika ieviestas saistošās normas. Jūs noteikti zināsiet jau, kādi ir šie standarti. Pēc Kyoto uh, nolīguma uh, tika uh, ieviestas prasības par informāciju, kas jāsniedz uh, par uh, CO2 emisijām un degvielas patēriņu. Tad marķēšanas prasības ir mainījušas. Nesen tika pieņemti stingrāki standarti un arī pārskatīšanas uh, process komisijā pašlaik vēl nav pabeigts. Nākamais slaids runā par ASV pašreizējiem uh, sliekšņiem gaisa kvalitātes ziņā. Tas ir diezgan sarežģīts mehānisms, uh, kas sadala transporta līdzekļus vairākās kategorijās, bet paredz arī zināmu elastību ražotājiem. Te ir vērsts uh, atskatīties uz Batokundzes teikto, ASV Kalifornijas standarti tiek piemēroti vienlīdzīgi benzīna un dīzeļu automašīnām, un tā ir lielākā atšķirība ar mūsu likumdošanu. Es pieminēju Kalifornijas standartus, un tie ir izklāstīti nākamajā slaidā. Galvenais punkts šeit, atlūk, aplūkojot emisiju likumdošanas attīstību, tad sākotnēji šīs normas tika attīstītas Kalifornijā, 1950. gados. Pēc tam tika pieņemti standarti arī federālajā līmenī. Tas bija progresīvs process, Kalifornija pieprasīja arvien stingrākus standartus un pakāpeniski arī federālais līmenis tam pielāgojās. Un tad, zināmā mērā, tad bija atsevišķi štati, kas pielāgojas federālajām normām. Gaisa aizsardzības aģentūra Niksona prezidentūras laikā šeit izveidoja jaunu tīra gaisa likumu ar lielāku elastību un tika izstrādāti jauni um, izpildes noteikumi. Process kopumā ir mazāk demokrātisks nekā Eiropas Savienībā, bet tas ir arī efektīvāks. silumnīca efektu gāzu emisijām un CO2. Bet, kā mēs teicām, attiecībā uz gaisa piesārņojumu ASV rīkojas aktīvāk, un viņi bija mums priekšā jau no 70 gadiem ir ieviesta likumdošana par degvielas izmantošanu, par piesārņotāju vielu kategorijām. Tagad uh, Ir gan standarti attiecībā uz degvielas ekonomiju, gan uz uh, CO2. Jāuzsver, ka uh, tiek mērīta katra transporta līdzekļa pēda uh, attiecībā uz transporta līdzekļa izmēru, uh, nevis svaru, nevis masu, kā pie mums. Tas nozīmē, ka vien, viena no metodēm ir izmantot, piemēram, vieglākus materiālus, lai mazinātu emisijas. Tehnoloģiskās atbildes uz emisiju limitiem. Nākamajā slaidā jūs redzēsiet noteikumus par izslēgšanas ierīcēm. Dažas normas ir identiskas, bet definīcija šim ierīcēm bet uh, ir gandrīz vienāda abās jurisdikcijās. Nākamajā slaidā savukārt uh, runājot par uh, izmantošanu, šo ierīču izmantošanu, arī noteikumi ir līdzīgi. ASV ir vēl viena īpaša kategorija at, um, ārkārtās apstākļos izmantojamiem transporta līdzekļiem, bet kopumā likumdošana ir tāda pati. Tad apstiprināšanas sistēmu normas. Es zinu, ka tas ir ļoti sīki, tagad drukāts, jūs nevarēsiet to izlasīt. Bet es domāju, ka Eiropas Savienības tīpa apstiprināšanas sistēma jums ir pazīstama. Protams, ir šaubas par šīs sistēmas efektivitāti. Galvenais punkts ir tāds, ka katrai dalībvalstī ir sava tipa apstiprināšanas iestāde. Es te norādu arī, kaut gan izslēgšanas ierīces ir aizliegtas, regulējumā nav precīzi noteikta procedūra, kā nodrošināt, ka ražotāji tik tiešām nevar izmantot šādas ierīces. ASV savukārt situācija ir savādāka, bet viņiem nav tipa apstiprinājuma sistēmas kā tādas, bet rezultāts ir ļoti līdzīgs jo ir vajadzīgs dosie, kas iekļauj testēšanas rezultātus, ir arī detalizēts emisijas kontroļu ierīču apraksts, ir aprakstīta šo ierīču darbība un jāpamato arī jebkāda veida atkāpes un izņēmumi. Tagad pāriesim pie nākamā slaida - izpildes uh, sistēmas Eiropas Savienībā un ASV. Eiropas Savienībā ir ļoti ierobežota pāraudzība Eiropas Savienības mērogā. Nav pašlaik neatkarīgas Eiropas mēroga uh, iestādes, un sistēma balstās uz dalību valstu labo gribu nodrošināt tirgus uzraudzību. Kā mēs šodien dzirdējām, ir lielas iespējas interešu konfliktiem, eh, jo uh, tipa apstiprinājuma iestādes ir atkarīgs no ražotājiem ienākuma ziņā. ASV savukārt sistēma ir izstrādāta diezgan sīki. Noteikumi par pārbaudēm paredz, piemēram, nejaušo uh, transporta līdzekļu izvēli. Mēs šeit um, atsaucamies arī uz Volkswagen lietu, kur process uh, pieprasīja no Volkswagen daudz lielāku iesaisti. Dalību valstis savukārt Eiropas Savienībā nav noteikušas nekādus sodus vēl Volkswagenam. Un tagad pie secinājumiem un ieteikumiem. Nākamajā slaidā mēs redzēsim, ASV sistēma ir daudz stingrāka, tā ir kopsakarīgāka un uh, pilnīgāka nekā Eiropas Savienībā, tāpēc, ka viņiem ir vienots regulators federālajā līmenī, kas īpaši pievēršas vides un cilvēku veselības jautājumiem. Un mēs redzam arī, ka nepieciešams uh, Eiropas Savienībā sakārtot jautājumu ar atslēgšanas ierīču aizliegumu, uh, kas nav pietiekoši skaidrs un viennozīmīgs. Mēs uh, vairāk koncentrējamies uz iekšējā tirgus uh, kropļojumiem nekā uz reālo emisiju mazināšanu. Un runāt par tīpa apstiprinājumu iestādēm. Eiropas Savienībā ir diezgan grūti panākt likumdošanas ievērošanu, arī tāpēc, ka tīpa apstiprinājuma iestādes, piemēram, uh, Uh, nevēlas iesaistīties tiesas prāvās ar autoražotājiem, uh, kam ir liela pieredze tiesas prāvās un daudz labāks finansējums. Nu, un noslēgumā mēs gribētu, lai būtu vienota uzraudzības ies, ie, iestāde, kas īpaši pievērstos vīdes aizsardzības un veselības jautājumiem. Mēs vēlamies stingrāku uh, procedūru tipa apstiprinājuma. Uh, mēs gribētu novērst interešu konfliktus. Ziņojumā šī sadaļa par ieteikumiem ir izstrādāta daudz sīkāk. Tas svarīgākais ir tas, ka ražotājiem ir jāsniedz pilnīga informācija par jebkāda veida izslēgšanas ierīcēm, kas ir izmantotas. Mēs varētu šeit izmantot ASV pieredzi. Paldies priekšstādātāji, domāju, ka iesākumam ar to pietiks. Jā, paldies, tik tiešām ļoti skaidrs. Ievads, kas vēlas izteikties? Henkelkungs. Thank you. I have a... Paldies, man būtu pāris jautājumi, jā. Iepazītos ar jūsu izpildu kopsavilkumu un sagatavotajiem pieciem, piecām rekomendācijām. Es redzu, ka jūs te tad norādat, ka vidas standārtu ieviešana ir atbildīga, par to atbild iestādes, kuram ir skaidra vidas izpratne un misija. Tad jūs nesakot, jābūt tomēr tāda Eiropas mēroga grupai vai tomēr savā pārprot jūsu rekomendāciju? Nē, nu mums nav tāda rekomendācija, kas tieši ieteikt izveidot Eiropas līmeņa grupu. Mēs, protams, varētu tagad sākt diskusijas arī par šo jautājumu, ja vēlaties. Ideālā variantā, protams, Eiropas mērogi regulators būtu vislabākais risinājums, vissamērīgākais risinājums, lai tiešām nodrošinātu šo normu o, uh, ieviešanu un ļoti striktu normu ieviešanu un Eiropas standartu ievērošanu. Bet kādā ziņā daudzās jomās tas tomēr ir tā, ka dalībvalsts atbildīgs par šo standartu ieviešanu. Jūs runājat par atbilstības ievērošanu un par to, ka visiem produktiem piemēro vienotu standartu, un tas, protams, ir atšķirīgs. Šobrīd ir tā, ka katrā dalībvalstī tomēr nosaka zināmas atšķirības starp produktiem un prasībām. Jautājums ir, kādā veidā varam nodrošināt finansēm jaunām Eiropas un Eiropas iestādēm. Tas reizi nepārvarams it kā lielums. Labi, būtu vēl pāris jautājumu. Vai pareizi sapratu? Tad jūs norādat, ka Eiropas Savienībā ir viena standarta, bet um, tad sanāk, kopumā Eiropa ļoti augstu no rādītāju attiecības CO2, savukārt ASV uz NOX. Jā. Bet es nesaprotu rekomendāciju, kādēļ jūs tomēr iesakat, ka mēs harmonizētu šīs normas standartus starp ASV un Eiropas Savienību, kad sanāk, ka katrs pārņemtu tādu augstāku standartu vai Nē, nu tas nebija mūsu uzdevums. Ja es uzdodu šādu ideju, savukārt es teiktu tādu apsveicamu ideju. Jā, nu, pētījumi ietvaros šāds uzdevums mums netika dots. Bet jūs jautājat, ko es par to personīgi domāju, jā, es to atbalstu. Tā gan tītība, protams, ļoti pretrunīgs jautājums parlamentā, bet turpinot jautājumu par regulātoru, jeb ietvaru, uh, noteikumu saskaņošanu, nu, tas varētu būt konkrēts piemērs. Un tad uzņem tiešām, kad abas puses tieši cieši pēc augstākiem standartiem, nevis zemākiem standartiem. Jā, nu šis jautājums ir ļoti aktuāls mūsu arī grupā. Mēs zinām par iespējām arī blakus e, efektu, ir tas, ka varētu pēkšņi arī tomēr pieņemt TTIP un atbalstīt to. Nu, tikai lai nebūtu uz otru pušu šie standarti zemāk, pamesināšana tiešām. Nu labi, tad runājam par Eiropas uzraudzību. Tad jūs pareizi saprotu praktisku un dažādu apsvērumu dēļ. Tam tomēr vislabākais ir būtu Eiropas mēroga risinājums, ja? jā. Ne, protams, dīvaini, ja tas tā nebūtu. Jo ir tā, ka vai nu tad ir jānodrošina procesi, kas nodrošina tādu vienotu pieeju, un tas notiek dalībās līmenī, identiski īstenošana praksa, vai arī tomēr jau tad, nu, tā atkāpjamies un pat jaunā līmenī aiziem, kad jau viss noteikts Eiropas līmenī. Jāskaidrs. Bet es nesapratu īsti vienu citu lietu tad Eiropā mēs tādu mēģinām runāt par tieši atbilstību un atbilstības pārbaudēm jau ceturtam RDE. Bet nav izskaidrs, kādā veidā mēs līdz šādiem lēmumiem varētu notākt. Jo, ja 28 dalībvalstu eksperti uzņemas atbildību par 28, uh, tad 28 valdību lēmumiem, kas īstenībā savstarpēji īpaši neuzticas daudzos jautājumos. Uh, Mēs zinām, ka tur ir problēmas. Pat kā gan var cerēt, ka viņi iekļausies sistēmā, kur jums īstenībā ļoti precīzi jāapraksta, kā izskatās atbilstības testi. ASV viņi tiešām ir pateikuši skaidrs, ka viņi taisīs pārsteigumu tekstus, testus. Šie nepieteiktie testi, protams, ir ļoti svarīgi, jo, jo ražotājs jau nezin, kādas pārbaudas veiks šie inspektori. Un lūk, bet tieši Eiropas saimniebā šis izskatās neiespējams uzdevums, lai gan tas būtu svarīgs. Kā panākt tomēr, ka ir šāda iespēja nodrošināt arī mm, nepieteiktos testus? Kā to ieviest Eiropā? Apzinoties, ka mums ir 28 valdības, 28 valstis, Jā, nu kā to izdarīt? Um, protams, ka ļoti daudz nopietni tehniski izaicinājumi, kādā veidā nodrošināt to, kā uzraudzība darbojas un sistēma tiešām funkcionē. Ja šī uzraudzības pasākumi un pienākums to nodrošināt, ja to uztic tipa apstiprinājuma iestādēji, kas ir izsniedz pirmo reizi to, tas varbūt saprotam, ka viņi arī pēc tam atbild. Bet, ja, piemēram, Itālijas tipa apstiprinājuma iestādē būtu iespējams kontrolēt automobiļus tikai Itālijā, tad jānodrošina, zinām, arī sadarbība starp visām iestādēm, kas ļautu nodrošināt testēšanu visā Eiropas Savienībā. Īpašs izaicinājums dalībvalstīm šajā procesā iesaistot dalībvalstis Un tad, ja, piemēram, ja mēs skatāmies, kā to redzēja apvienotā karaliste vidas darba grupā padome, tad ir būtīgs starps ar automobiļu ražotājiem. Tas, gan man ir pārsteidz vienmēr, ka mēs runājam par vidi, un tad vienmēr ražotājs ka sanāk Land Rover īstenībā nodiktē toni visai apvienotās karalistes pozīcija arī vidas jautājumos. Arī, nu, tas ir skaidri redzams milzīgs lobijs. Es nezinu, protams, pateikt, kāds būtu vienkāršs brīnišķīgs risinājums tam visam. Es drīzāk pasvaru šo tam jums. Tātad jums jau būtu pašiem jāmeklē šī atbilde. jākoncentrējas uz Eiropas mēroga risinājumiem. Un dalībvalsts, protams, kas darbojas galvenokārt padomē, tās jau vairāk cīnīsies tieši par ražotāju interešu aizstāvību. Bet parlamentam vajadzētu tiešām cīnīties par vides jautājumiem un līdz to Eiropas iedzīvotāju kopīgam interesēm. Nē, nu, protams, es te runāju ļoti neitrālajā pēdiņās. Nu jā, tad jūs zināt par tehnisko darbu, ko reiz padomas darba grupas, un mēs beidzot galā, galā varam pateikt tikai jā vai nē, man jums patīk vai nepatīk 28 dalībās lēmumu. Lūk, ja tāda, tā ir loģika, un viņi atkal piedāvās tik šādu risinājumu, tad ir diezgan īstenībā grūti um, mums teikt kaut ko citu. Tā ir tā nelēma, ka mēs varam tikai pieņemt vai noraidīt viņu priekšlikumu. Jā, to es procedūru saprotu, un tas ir nopietns izaicinājums jau, kas kā ar visus parastās likumdošanas lēmumus, bet viss parastās likumdošanas lēmumus jau mēs redzam, tas balstās uz uh, lēmumiem, ko jūs pieņemat kā abi likumdevēji. Bet savā prezentācijā tāds vēlēs norādīt, ASV sistēma ir nav īpaši demokrātiska vai daudz mazāk demokrātiska nekā Eiropas saimnības sistēma, tādā ziņā atkal efektīvākā. Briesmīgi tas izklausās, ja, kad efektivitāte ir mm, par demokrātijas cenu, bet ASV situācija tas tā ir. Šaldinghausens kundze. Jā, paldies. Varbūt es tieši tam nepiekrīstu, jā. Ka ASV sistēma ir mazāk demokrātiska. Jo mēs redzam, ka īstenībā tur tieši demokrātija panākusi, kad ir spēcīgāki noteikumi, kas nodrošina veselības, sabiedrības veselības un vidas aizsardzību. Un Eiropā mēs to nevaram panākt. Labi, tad jūs secinājums kāds būtu? Vide un sabiedrības veselība zaudē šajā sistēmā, apzinoties pašreizējo sistēmu, salīdzinām ar ASV. Nu jā, tā sanāk. Labi, protams, ka ziņā mums nav tādi kvantitīvi rādītāji, kā mēs izteiktu šīs izmaksas, kas rada un ko tas nozīmē sabiedrības veselībai, bet, protams, ka tas ir tāds faktiski pastāv. Un kā praksē nav ieviest uzstādītie mērķi. Un mēs redzam, ka īstenībā ir daudz lielākais piesaņēmums nekā tas būtu bijis, ja tie normas tiktu ievērots. Savukārt, nu, dalībvalstīm liekas, ka varbūt ir pārtums par to, kāds normas viņam būtu īstenībā jāievieš, lai nodrošinātu vispār atbilstību gaisa kvalitātei vai koncentrācijas standartiem, kas tiek piemēroti vai kurus būtu jāpiemēro visā Eiropas Savienībā. Ja dalībvalsts iziet no tā punkta, kā piemērojot emisiju noteikumu, kā tas ir paredzēts, tad varbūt tikt atstāt novārtā vai nepie, nesaprast īstenībā papildus pasākumus, kas skartu gan transporta nozari un emisiju ierobežojumus. Mēs savukārt runājam par tiešām izmaksām. ko rada vistiešākā veidā neievērojot emisiju normas līdz to papildus ar gaisa piesāņotāju koncentrāciju, bet mēs runājam par vēl visiem citiem neiztenotiem papildus pasākumiem. Tātad jums ir vairākas rekomendācijas. Uh, Kur no tām ir vissvarīgākā? Nē, nu visas, protams, ir ļoti svarīgas rekomendācijas. Vieni vienkāršāk būtu ieviest, un reizē visefektīvāk būtu nodrošināt šo caurskatāmību ražotājiem eh, par visu sniegtu informāciju, ko viņi iesniedz tīpa apstiprināšanas iestādēm. Nu, tālāk tātad visi pārējie uzdevumi un īpašās atkāpes, kas tur veidojas, nu, tas ir nākamais jautājums, bet tad caurskatāmība jau. Paldies, tālāk, Dāns kungs. Paldies. par to, ka OIM izmanto atšķirīgu ietvaru runāt par atšķirīgām tehnoloģijām. Es saprotu, ka tas īsti neskar rekomendācijas, bet tomēr vai mēs varētu norādīt OEMs, ka vajadzētu tomēr vadīties pēc pašām augstākajām tehnoloģijām, kur ir vislielākie rādītāji un ambīcijas? Jo ja sanāk, ka regulators vienkārši mēģina noķert jau tā no apakšas piedzīt Bet vai to vispār kādreiz var panākt šis augstākos, ambiciozākos rādītājs? No ASV sistēma ir tā. Mēģināšu, protams, atcerēties, kāda bija šī precīzā prasība. Bet E, A, EPA, piemēram, EPA, kur runā arī par šīm ierīcēm, kas dažkārt, protams, ir pamatotas, ja, kur mēs runājam par atsevišķiem izņēmumiem, kas ir domāti kā dzinēja aizsardzība. Bet vienlaikus, ja mēs saprotam, ka jau parādās zinātni piedāvā citus alternatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tad arī tad tas ir jāievieš, un tas būtu tāds saprātīgs mehānisms, manuprāt, arī Eiropas Savienībā. Nu, tā kā mēs runājam, protams, par tādu plašu definīciju, kas vispār ir šīs krāpšanas ierīces, jeb izslēgšana divi šajā gadījumā. Labi, paldies! Tad uh, bija ļoti vērtīgi iepazīties ar šo pētījumu un jūsu secinājumiem un rekomendācijām. Lielā mērā mēs, protams, arī to ņemsim vērā savā ziņomā. Nu labi, līdz to mēs liekam punktu arī šodienas darbam un reiz arī šī gada darbam. Jāatzīst, ka tas nav vēl pavisam noslēgums mūsu darbam kopumā, jo būs vēl arī nākošās uzklausīšanas janvārī, pirmā no tām 12. janvārī. Uzklausīsim Itālijas transporta ministru, lai gan nu, tagad es nezinu, kā īsti būs, ņemot vērā vakardienas referendumu Itālijā. Tāpat arī Viktors Tromčeks, kurš ir ministra vietnieks Slovākijā par transportu atbild, un tātad mēs izskatīsim jau ziņojuma projektu. Un visiem veiksmīgu šo politisko nedēļu!